Well, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, ir jau piecas minūtes eh, pēc eh, noteiktā laika, kad bijām cerējuši sākt pēcpusdienas diskusijas. Brexit ietekme uz Eiropas Savienības enerģijas sistēmu. Semināra nosaukums ir Brexit un enerģijas politika. Gribētu sveikt visus dalībniekus šajā itra e seminārā. Un ir mums arī dalībnieku saraksts. Man šķita, ka spriežot pēc saraksta, zāle būs pārpildīta. Tā gluži nav, bet tā tomēr ir lieliska iespēja noturēt diskusiju ar mūsu paneļa dalībniekiem. Nu, un, protams, mums, eh, tehnisko jautājumu ekspertiem, tas ir ļoti svarīgi. Pāris lietas. Eiropas eh, enerģijas sistēma un tirgi ir ļoti cieši saistīti. Ja paskatāties uz starpsavienojumu karti, nu, tad apvienotā karalista un Eiropas Savienības valstis ir savienotas ar tiešu līniju ar Franciju un tāpat arī ar Nīderlandi, apvienotie karalistē ir tieši savienojums, ir vairāki cauruļvadi, kas savieno apvienoto karalisti ar kontinentālo Eiropu, ne tikai ar Norvēģiju. Un, protams, arī ar Franciju. Nav jau tikai Eirotunelis, ir arī citi savienojumi. Nu, un es domāju, ka pēc eh, Brexit jau tas arī netiks iznīcināts. Ir palicis mazāk nekā gads laika līdz Brexit, un šodienas seminārā domāsim par iespējamo e, ietekmi enerģijas jomā. Prāšas, kas dabas informācija. Mums ir eh, stunda un 30 minūtes laika, tas nozīmē, ka mums jābeidz darbs četros. un semināru ir iespējams skatīties arī tiešsaistē. Tāpēc lūdzu visus sakārtojieties, saķemējieties. Jūs varēs eh, redzēt arī citur. Prezentācijas būs iespējams lejuplādēt arī trem mājaslapā, un būs pieejams arī semināra kopsavilkums parlamenta vietnē. Runātājiem būs eh, katram desmit minūtes prezentācijas veikšanai. Nu, un ļoti interesanti ir tas, ka politiķiem eh, nepatīk sekot nekādam laika ierobežojumam, vai tas būtu desmit vai piecas minūtes, bet eh, tehnisko jautājumu ekspertiem nav nekāda problēma sekot šādām norādēm. Nu, lūk, tā kā mēs mēģināsim noskaidrot, kas tad jūs esat. Tehniķi vai politiķi. Nu, lūk, Un pēc eh, četru runātāju Taglija Peteras kundzes, eh, Zahmana Brienes kundzes un, protams, eh, Pikamēlas kundzes prezentācijām būs jautājumu un atbilžu sadaļa. Redzēsim, kādi būs jautājumi. Un, un tad arī varēsim vienoties, kā organizēt šo sadaļu. Varbūt būs iespējams atbildēt uh, uzreiz pēc tam, kad jautājums izskanējis. Mūsu šeit nav pārāk daudz, varbūt, ka tā varēsim darīt. Nu, lūk, ķersimies uzreiz pie pirmās prezentācijas. Simona Teglijā Petra pastāstīs par uh, Brexit iespējamo ietekmi uz 27 eh, Eiropas Savienības dalībvalstu enerģijas sistēmām. Simona Taklijā Petra ir eksperts starptautiskajos enerģijas un klimata jautājumos, eh, nāc klajā ar vairākām publikācijām par starptautisko enerģijas tirgu, tāpat arī par eh, vidusjūras reģionu attiecībām, īpaši koncentrējoties uz Turciju. Un tas ir jo īpaši interesanti ņemot vērā dažādos projektus, kur ir iesaistīta Turcija. Jūs esat arī Eiropas enerģijas žurnāla redakcionālajā valdē un esat arī vecākais eksperts eh, Eiromēda ekonomistu asociācijā. Paldies priekšsēdētāji! Paldies par iespēju būt šeit un eh, uzrunāt jūs par eh, Brexit ietekmi uz Eiropas enerģijas tirgu. Iemesls, kāpēc uh, eh, Eita komiteja mūs pagājušajā gadā aicināja īstenot pētījumu. Ir, lai labāk saprastu ietekmi uz 27 ES dalību valstīm. Daudzi pētījumi uh, pievērst uzmanību Brexit ietekmei uz apvienotās karalists enerģijas sistēmu, bet ne atlikušie 27 ES dalībvalstu sistēmām. Nu, tāpēc mums tika lūgts aizdarīt šo robu un mēģināt saprast, kāda tad būtu ietekme uz Eiropas Savienības 27 dalībvalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem pēc Brexit. Lai to visu paveiktu, mēs pievērsām uzmanību astoņiem tematiem. Un par tiem es īsumā jums arī pastāstīšu. Skatījāmies, kāda nākotnē būs apvienotās karalists piekļuva ES tirgumu, kāda būs ES līdzekļu pieejamība dažādiem enerģijas projektiem, kā apvienotā karalists piedalīsies regulatīvajās iestādēs, kā Eiropa pārvaldīs savus klimata un enerģijas mērķus bez apvienotās karalistes. Tāpat arī skatījām uh, elektrības un gāzes piegāžu drošības jautājumu, tāpat arī kodolu enerģijas jautājumi un to ietekme uz enerģijas tirgiem un uzņēmumiem, un visbeidzot, kā tad apvienotās karalists izstāšanās ietekmē Sīriju. Varu norādīt, ka kā tādu kopēju tendenci mēs nekonstatējām būtisku Brexit ietekmi uz Eiropas Savienības 27 dalībvalstu energosistēmām. Ar vai bez apvienotās karalistes e ES 27 varēs pabeigt savu vienotā tirgus veidošanu, īstenot klimata un enerģētikas mērķus, kā arī nodrošināt uh, enerģijas piegādes. Protams, mums e, tāpat laikā ir jāņem vērā e, vairākas ļoti būtiskas e, lietas, kas būs jārisina sarunās pavisam īsā laikā. Jo īpaši jau īpaši uzmanību būtu veltāma Brexit ietekmei uz īrijas energosistēmu. Tik tiešām šīs jautājums ir tas galvenais jutīgais jautājums 27 ES dalību valstu pusē. Bet nu tagad cīkāk pievērsīšos katram no šiem elementiem. Sākšu ar apvienotās karalistes piekļuvis ES tirgumu nākotni. Kā PTO locekle apvienotā karaliste varētu gūt tiesības importēt un eksportēt enerģiju bez tarifiem. Arī uz citām Eiropas Savienības valstīm, kas arī ir PTO loceklis abu pušu interesēs būtu atrast tādu risinājumu, kas ļautu turpināt uh, enerģijas uh, apmaiņu, kāda tā ir šobrīd. Tā ka mēs uh, domājam, ka šeit nebūs nekādu traucējumu Brexit rezultātā. Tomēr, ja apvienot to karalisti vairs nesaistītu Eiropas Savienības noteikumi un institūcijas, tad tā varētu atteikties no kopīgas eh, saistītā enerģijas tirgus optimizēšanas. Nu, tas varētu nozīmēt, eh, ka pazeminātos efektivitāte. Būtu vērojami efektivitātes zudumi. Un, mūsuprāt, tas visvairāk ietekmētu apvienoto karalistē, Eiropas Savienības 27 dalībvalstis mazāk. Runājot par enerģijas nodokļiem, nedomājam, ka Brexit tos kaut kā ietekmēs, jo Eiropas Savienība ļoti maz ietekmē enerģijai uzliekamos nodokļus. Eiropas Savienības līdzekļu pieejamība enerģijas projektiem. Apvienotā karaliste pēc Brexit droši vien saskarsies ar ierobežotāku piekļuvi finansējumam, piemēram, no FC, Connecting Europe instrumenta, apvāršana 2020 programmas, EEPR, bet ir skaidrs, ka uh, Liela daļa no šiem jautājumiem tiks vēl risināti sarunu gaitā, un mums ir jāatceras, ka īpašs jautājums šai ziņā ir sasaistāms ar Eiropas Investīciju banku. Proti, kā tad Eiropas Investīciju banka tiks pārvaldīta? Arī tā ir daļa no sarunām, kas nav saistīts tikai ar enerģiju, bet gan visām citām uh, Eiropas Investīcija bankas aktivitātēm. Un šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo Eiropas Investīcija banka ir ļoti būtisks Eiropas Savienības elements. Tālāk dalība regulatīvajās iestādēs. Mēs domājam, ka Brexit būtiski neietekmēs, piemēram, balsu sadalījumu un pašreizējo regulatīvo iestāžu funkcionēšanu, piemēram, atceru EMCO un citas. Nu, un pēc Brexit eh, apvienotās karalistes eh, pārstāvība šādās institūcijās eh, pēc statusa mainīsies. Ja būs vienošanās ar 27 dalībvalstīm, tad pilnīgi iespējams, ka apvienotā karalista varēs saglabāt savu līdzinējo pozīciju un amatu šajās iestādēs, līdzīgi kā citas ne Eiropas Savienības dalībvalstis, piemēram, Šveica kāds ļoti būtisks jautājums, eh, kas eh, ir ļoti aktuāls, cik tālu runa ir par Brexit ietekmi uz enerģijas tirgu, eh, proti Eiropas Savienības spēja īstenot enerģijas un klimata mērķus. Mūsuprāt, ja apvienotā karaliste turpinās pieturēties pie Eiropas Savienības enerģijas un klimata mērķiem, tad iespējams, ka apvienotajā karalistē būs jāpiedalās jaunajā enerģijas savienības pārvaldības struktūrā. Savukārt, eh, ja apvienotā karaliste tomēr nepieturētos pie Eiropas Savienības klimatu un enerģijas mērķiem, nu tad ar zināmiem pielāgojumiem šajos mērķos Eiropas Savienība tomēr varētu turpināt tos īstenot un sasniegt. Ņemot vērā to, ka apvienotās karalistes mērķi ir ļoti pietuvināti Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, nu tad eh, diez vai šeit būs kaut kādas dramatiskas pārmaiņas vērojamas. Uh, Eh, tālāk Eiropas Savienības ETS kvotu tirzniecības sistēma. Apvienotās karalists izstāšanās droši vien varētu radīt īstermiņa kvotu pārpalikumu, bet ilgtermiņā sistēma droši vien tiktu pielāgota. Runājot par elektrības un gāzes eh, piegāžu nepārtrauktību, Mēs nedomājam, ka Eiropas Savienības 27 dalībvalstis eh, šai ziņā tiktu skārtas Brexit rezultātā. Tirzniecība e ES 27 un apvienotās karalistes starpā ir gan ierobežota, mazāk nekā 1% no kopējā patēriņa. Attiecībā uz gāzi Eiropas Savienības 27 apvienotās karalistes tirniecības apjomi arī ir ļoti ierobežoti, bet Pie šīs lietas vēl nonāksim vēlāk. Jāatzīmē, ka gāzes tirsniecība ir būtisks jautājums īrijai, jo īrija importē 56% no patērētās gāzes no apvienotās karalistes. Nu, lūk, un ņemot vērā to, ka apvienotās karalistes enerģijas sistēma nav līdz galam integrēta ar kontinentālo Eiropu, iespējams, ka šeit nebūs būtiskas ietekmes uz Eiropas Savienības 27 dalībvalstu sistēmām, bet ir jāpaturprātā īpašā īrijas situācija. Tālāk runājot par eh, kodolenerģiju, attiecības starp Euratomu un apvienoto karalisti. Nu, pat ja Eiratom ir eh, balstīts uz citu līgumu, Eiro, apvienotā karaliste ir lēmusi izstāties arī no Euratom. Tas ir eh, skaidri pateikts Brexit Baltijā grāmatā. Uh, arī pēc debatēm abās parlamenta palātās apvienotajā karalistē, tik runāts par to, kāpēc tad nepalikt Euratom sastāvā, ņemot vērā dažādos tehniskos sadarbības aspektus, bet tomēr ir ticis pieņemts lēmums izstāties arī no Euratom, jo, nu, Brexit būtība ir uh, atbrīvoties no jebkādas Eiropas Savienības institūciju uzraudzības, un Euratom pilnīgi noteikti ir balstīts Eiropas Savienības uh, institūcijās un struktūrās. Līdz ar to, ņemot vērā šo izstāšanās lēmumu, uh, izstāšanās uh, vienošanās tekstā ir jāatrunā konkrēti jautājumi. Pirmkārt, kododrošība un otrkārt radioaktīvie atkritumi. Tie ir tie divi jautājumi, kam būtu jābūt sarunu centrā. Par kododrošību runājot, apvienotā karalista un Eiropas Savienība ir vienisprātis. Eirotam kopienai būtu jānodod apvienotajai karalistei atbildību par aprīkojumu un citujiem, citu īpašumu tās teritorija attiecībā uz uh, drošības noteikumu īstenošanu. Un, ja runa ir par radioaktīviem atkritumiem, tad arī šajā ziņā Eiropas Savienība un apvienotā karalista ir vienisprātis. Un proti radioaktīvie atkritumi un izlietotā degviela. Uh, Tur, kur tā ir radusies, tā puse tad arī ir atbildīga par uh, šo atkritumu apsaimniekošanu. Runājot par ietekmes enerģijas tirgiem apvienotajā karalistē, Eiropas Savienībā un uz uzņēmumiem, daudz Eiropas Savienības uzņēmumi aktīvi darbojas apvienotās karalistes gāzes un elektrības tirgos. Nu, un šeit parādās regulatīvas risks post-Brexit uh, telpā, ja uz apvienoto karalisti vairs neatiektos Eiropas Savienības noteikumi. Eiropas Savienībā ir svarīgi nodrošināt, ka apvienotās karalistas enerģijas eh, tirgotāji, kas darbojas Eiropas Savienībā, tomēr sēkotu ļoti stingriem finansiālo tirgu un caurskatāmības noteikumiem, kurši eh, tā kā to dara Eiropas Savienības dalībvalsts, lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi. Londona visticamāk vēl ar vienu būs eh, tā vieta, kur notiks arbitrācijas izskatīšana, bet te ir jāņem vērā to, vai apvienotās karalistas tiesu nolēmumi būtu attiecāmi arī uz Eiropas Savienības uzņēmumiem. Apvienotās karalistas NPB droši vien saglabās savu būtisko statusu kā gāzes eh, tirzniecības mēsls, bet Eiropas Savienības eh, tirzniecības mēsli varētu iegūt eh, zināmu tirgus daļu, ņemot vērā vienoto regulatīvo vidi un vienotās valūtas mazināto risku. Līdz ar to Eiropas Savienības gāzes tirsniecības mēsli vēl ar vienu būtu svarīgi spēlētāji. Tirgu mēs gan sagaidām, ka arī citi tirsniecības mēskli gūs spēcīgākas pozīcijas Brexit rezultātā. Nobeigumā, kā tad būtu apvienotās karalists izstāšanās ietekmi uz īriju? Kā jūs teicu sākumā, šis ir viens no tiem būtiskajiem jautājumiem, un eh, viena no manām kolēģēm nedaudz vēlāk arī koncentrēsies tieši šo gadījumu. Īrijas enerģijas sistēma varētu tikt būtiski skarta. Eh, Īrijai ir kopīgs elektrības tīk, tirgus ar eh, Ziemeļīriju, notiek tiešniecība cība ar elektrību ar ap, m, Lielbritāniju, un, kā jau teicu iepriekš, 56% no patērētās gāzes īrija pērk no Lielbritānijas. Īrijas gadījumā vislabākais risinājums būtu, ja apvienotā karaliste paliktu iekšējā enerģijas tirgū. Otrs labākais risinājums būtu, ja vismaz Ziemeļīrija paliktu Eiropas Savienības iekšējā enerģijas tirgū. Nu, un pats sliktākais eh, scenārijs būtu tāds, ja tikai īrija paliktu iekšējā enerģijas tirgū. Lai nodrošinātu to, ka sistēma turpina efektīvi darboties un tiek saglabāti vienlīdzīgi spēles noteikumi, tam ir ļoti būtiski sakot pēc Brexit, un iespējams, ka īrija varētu tikt uh, atbrīvota no atsevišķo Eiropas Savienības enerģijas noteikumu ievērošanas pēc Brexit, bet, mūsuprāt, vai īrija varētu tikt kvalificēta kā tāda izolēta enerģijas sala, nu, to es nevarētu teikt. No manas puses tas arī viss. Paldies! Paldies, nu tikai par 30% pārslēdzāt jums atvēlēto laiku, tā kā nenozīmīgi jums ir politiķi iezīmes, kurš eh, pa tehniķi jūs nevarētu saukt. Bet labi, nākamais Sahman kungs, eh, mūsu nākamais runātājs, Gārvis Sahmans, runās par tādu jautājumu kā iespējas un apsvērumi Eiropas Savienības eh, enerģētikas politikas nākotnē un partnerattiecībām eh, dabasgāzes piegājušajumā ar eh, Lielbritāniju pēc Brexit. Zakona kungs strādā Breigeļa institūtā ar enerģētikas un klimata pārmaiņu jautājumiem. Viņš ir strādājis arī pie Eiropas emisiju tirdzniecības sistēmas, enerģijas tirgus un atjaunīgo resursu politikas. Turklāt strādājis arī degvielu un, un izēvielu tirgu Un žurnāls par tirgus koncentrāciju, Eiropas Savienības ETS eh, e eh, efektivitāte, elektro tirgus mm, plānošanu, pārvades sistēmu, attiecīgām investīcijām un ekonomiskajām perspektīvām tātad eh, Dienvidu vidusjūras valstīs. Nav interesanti, kāda tiek sākna ar vidusjūru, vidusjūras valstīm šeit uh, Nu, aktuāls jautājums, un, un vārds jums, Zahmana kungs, lūdzu. Paldies, Hoģeka kungs, un paldies par šo iespēju jūs uzrunāt. Nu, vēlos pieminēt, ka mans eh, ziņojums balstās uz eh, materiālu, kāds 130 lapušu kā ziņojumu, ko izstrādājām ITRE komitejas eh, vārdā. Nu, tā mēģina tad to visu saspiest vienā. Uh, um, slā, vienā slaidšovā par elektroniģijas tirgu desmit minūšu garumā. Bet es sākšu ar gās, dabas gāzes tirsniecību. Nu šeit no savienības viedokļa raugoties eh, situācija ir relatīvi laba. Lielbritānija dabas gāzes net importētājs, bet tā vienlaikus ir tranzīta valsts uz kontinentu un uz īriju. Nu, ko mēs redzam, kā relatīvi tātad spēcīgu sastapēju atkarību starp Londonu un Briselu, tā sacīt. Un ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība tirgojas ar dabas gāzi arī daudzām ne Eiropas Savienības kaimiņu valstīm, tad ir uh, visnotaļ iespējams, ka tiks uh, šeit panākt uh, tāda relatīvi efektīva vienošanās. Izņemot īrijas gadījumu, par ko manas kolēģis stāstīs mums vēlāk. Par elektroenerģijas tirsniecību atkal Lielbritānija ir elektroenerģijas net importētājs no kontinenta. Tātad iepērk diezgan daudz elektroenerģijas no Francijas, bet uh, vienlaikus arī to eksportē uz īriju. Elektroenerģijas tirsniecības starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju ir relatīvi neliela, ja mēs to salīdzinām ar dabas gāzes tirsniecību, tā kā šeit ir runa tikai par aptuveni 1,2 miljardiem eiro, kas ir tikai desmitā daļa no dabas gāzes tirsniecības apjomiem. Ja? Un tā problēma ar elektroenerģiju, kas, eh, ko iespējams būtu vērts apspriest eh, tuvāk, ir tā, ka nepieciešama ciešāka koordinācija runāt par elektroenerģētikas tirgiem, jo elektro, elektroenerģiju nevar īsti uzglabāt. Ja nu kaut kas notiek Lielbritānijas tīklos, nu tad eh, attiecīgi visdrīzāk kaut kas vēl notiks vai Nīderlandē vai Francijā. Un um, elektroenerģijas tirsniecība, uh, ņemot vērā dekarbonizāciju, kas tuvākajām desmitgadēm Eiropas saimniecības padomā noteikti nu, paaugstināsies. Pirmkārt, tāpēc, ka atjaunīgie resursi aizvien vairāk tiek izmantot sistēmā, to izmantošanai nepieciešama koordinācija, jo tie ir svārstīgi resursi, un dabūtīs sastarpējas saslēguma kapacitātes starp Eiropas saimniecību un Lielbritāniju tuvāko divu gadu laikā dubultosies, ņemot vērā to, ka tiek izbūvētas jaunas uh, elektroenerģijas uh, transmisijas pārnes līnijas. Un, um, elektroenerģijas tirgošana, tirsniecība. Nu, starp Eiropas Savienību un es valstīm notiek krautība vienkārši. Starp Spāniju un Māroku, starp Somiju un Krieviju, piemēram, ir šāds zaslēguma elektroenerģijas tirsniecībai, tāpat arī ar Rietumu Balkānu valstīm. Nu, tā problēma tā ir tāda, ka elektroenerģija nu, nav tāda parasta prece, ko jūs vairumā pārdodiet, teiksim, tur gadu, noteikti daudzumu kilovatu stundu starp uh, A un B valstu, bet elektroenerģijas tirgu vismaz Eiropā, veidojot iekšējā elektroenerģijas tirgu, ir tāds uh, sarežģīts pakalpojumu tirgus, kur ir uh, dažādas naudas plūsmas, dažādās, dažādos, tā teikt, virzienos un dažādi elementi. Atjaunīgo resursu atbalsta sistēmas atšķirās tāpat tās trīs dalībvalstīm, zinām, koordinācija notiek, ir kapacitātes pārvaldīšanas mehānismi, Pat labāk jūs mēģināt atrast veidu, kā tos harmonizēt. Tāpat ir uh, vairums tirsniecības tirgus, uh, balansēšanas mehānisms, papildus pakalpojumi un tā joprojām. Tā kā šeit pastāv ļoti sarežģīts uh, regulatīvais uh, satvers, un jūs labāk, uh, kā es zināsiet, ka šī attīstība pilnās parā iet, iet vaļā, turpinās, un tāpēc, tāpēc ir svarīgi, interesanti palūkoties, kā valsts, kas nav daļa no viskopējā mehānisma, tikai uh, tās daļa pilnībā varētu tikt integrēta labi funkcionējušā tirgu. Un ko tas nozīmē, ja valsts eh, pieņem lēmumu izstāties no iekšā energo tirgus un eh, pāriet uz PTO stila eh, energo resursu tirdzniecību bez nodevām, kā piemēram Krievija vai, vai citas valsts. Nu, rezultātā būs neoptimālas piegādes, piemēram, ja vējš pūš nu, Ziemeļjūrā un eh, no tā barojās eh, vēja ģeneratori Lielbritānijā vai Skotijā, tas nenozīmē, ka mm, gāzes eh, rūpnīcas, piemēram, Nīderlandē, pazeminās savu jaudu. Līdz ar to es, es um, secinu zināmas jaudas. Tāpat tirgus būs mazāk likvids, mazāka konkurence un līdz ar to netik daudz iegūmu, kurus mēs cenšamies iegūt iekšā energo tirgu. Tirgu. Un, eh, kas, kas pats svarīgākais, eh, būs eh, tātad, nepilnīgi investīciju signāli, nedroši investīciju signāli. Lielbritānijai, lai nu- nodrošinātu piegāžu drošību, būs jārod veids, kā finansēt jaunas spēkstacijas, atrodoties ārpus energo tirgus, iespējams, ka viena risām nebūs savietojama šo tirgu vairs, un līdz ar to tā rezultātā būs vai, vai nu jaunas pārpalikums Lielbritānijā, par ko, nu, attiecīgi nāksies maksāt Lielbritānijas patērētājiem. Man liekas, kontinentā varētu būt eh, arī pārlieku liela jauda, liela kapacitāte, un tas varbūt eh, padāks prieks, ja mēs domājam par dekarbonizāciju, kur būtu nepieciešami visi iespējami risinājumi. Nu, tā kā raugoties no tīri šādas nozares perspektīvas, tas nerunājam par tādu plašāku politisko kopainu. Protams, saglabāt iekšā enerģē, enerģētikas tirgu nu, būtu abu pušu interesēs. Nu, tagad eh, īsi par dažiem tādiem konkrētākiem jautājumiem, protams, tikai tā tie ir vispārīgi. Kāpēc tāds pārvaldības mehānisms, ko es jau pieminēju? Ja Lielbritānija pamatīs energo tirgu, viņi būs eh, tiesīgi spriest par savu mehānismu. Un tas nozīmē, ka Lielbritānijas patērētājiem būs jāmaksā par savām jaudām, kas nozīmē pārliek liel, liels jaudas šad un tad. Ja būs eh, kopējais vainotnesniecības tirgus, tirgus starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību, tad Eiropas Savienībai būs jāmēģina nodrošināt, lai Lielbritānijas eh, eh, pārsnieg, jaudas pārsniegums nesūtītu nepareizus signālus uz kontinentu. Tā kā nu, tas būs tās darbiņš Savienības institūcijām eh, nodrošināt Eiropas interešu aizsardzību. Nu, un otra lieta, kas būtu jāpiemina, un tas ir vairāk kā tāds, patiesībā to kolēģis jau to pieminē, ir um, Eiropas Savienības kompāniju uh, uz, uztvēra Lielbritānijas tirgu. Nu, mūsu tirgus, eh, Lielbritānijas tirgus ir bijis ļoti atvērts vienmēr. Līdz ar to liela Eiropas Savienības spēlētāja, liela uzņēmumi ir investējuši uh, tur tirgos EDF, RWE, e, Uniper, Scottish Power, kas pieder Motorola un, un daudz citi. Tiem visiem ir uh, liela tirgus daļa Lielbritānijas tirgu. Mēs jau redzējām institūta diskusijas par uh, mazumtirdzniecības cenas iesaldēšana, kas šīm kompānijām noteikti nenāk par labu. Tā kā pastāv zināms risks, ka Eiropas kompānijas uzņēmumi, kas darbojas Lielbritānijā, nu, varētu sastapties ar zinām diskrimināciju un apgrūtinājumiem, vai tie būtu regulatīva lēmuma vai lēmuma saistībā ar valsts atbalstu. Nu, katrā ziņā arī šeit ir nepieciešams kāds garantijas, lai nosargātu um, mūsu intereses un nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci. Nu, trešā problēma ir tā sauktā remita regul, regulējums attiecībā uz vainotniecības tirgus caurskatāmību un regulējumu, kas par, pamatā paredz to, ka tātad par tirsniecību tiek ziņots SR, un tie seko līdzi notikumā attīstībā, lai nenotiek tirgus pozīcijas jau prātīgi izmantošana. Lielbritānija viena no lielākajām tirsniecības vietām elektroenerģija Eiropas Savienībā, gan uh, naftas un dabas kādas tirsniecības eh, ziņā, bet eh, arī elektroenerģijas un ETS kontekstā. Nu, kas tad notiks ar Lielbritāniju? Vairs eh, nestrādās pēc Eiropas saimnes regulējuma un arī pret remitnēm. Būs apgūtināta datu apmaiņa. Un tādēļ mums būtu svarīgi, lai Londonai būtu tādas spēcīgi tirgus noteikumi, kas atbilst mūsu noteikumiem un nu, lai notiktu arī laba informācijas apmaiņa ar Eiropas Savienību. Pretējā gadījumā pastāv zināms risks, ka Londona varētu kļūt par tādu kā regulatīvo melno caurumu, nu, un daļēji ar to esam saskārušies citās Eiropas vietās, kas arī nav Eiropas Savienībā. Nu, tad pēc tam ir pagrūti panākt to, lai šīs valstis vai šeit izniecības partneri tiešām um, kļūtu atklāti. Noslēgumā, noslēgumā tātad no nozares viedokļa raugoties, gan Lielbritānija, gan Eiropas Savienība būtu tikai ieguvēji, ja Lielbritānija parakstītos zem Eiropas Savienības enerģētikas akī. Un ir dažādi modeļi, kā ne Eiropas Savienības eh, dalībvalsts kļūt par, par šīs kopienas locekļiem. Energo kopiena nav pilnvērtīga enerģētikas tirgus locekla, bet teorētiski tas nebūtu izslēgts. Un otrs modelis būtu Eiropas ekonomiskās zonas paraugs Lūk, tā kā šādi modeļi, šādas iespējas pastāv. Nu, un, pret, pretējā gadījumā pastāv divas opcijas, ko es saskatu. Pirmkārt, atgriešanās pie PTO līmeņa regulējuma, kas nozīmē, ka jūs varat dabūt elektrības vairuma tirsniecības cenas, gāzes cenas, bet nebūs šīs kompleksās mehānismu optimizācijas, kas būtu visai vēlams. Un, tātad nebūs vairs tik, tik uh, sarežģīts, tik, um, tik efektīvs energotirgus Eiropas Savienībā. Un vēl viena alternatīva būtu tāda, ka būtu briesmīgi daudz dažādu tehnisku detaļu, kas būtu jāatrisina ārkārtīgi īsā periodā, lai saglabātu status quo. Tā kā viss tiks, tā teikt, atsaistīts un, um, un noregulēt uh, šīs normas kaut kā izolēt atsevišķi, un tas būs visnotaļās izaicinājums. Ar to tad nu, likšos mierā tagad, paldies! Paldies. Eh, nu, jūs esat īsts tehniķis, nu, tā teikt, laiku ievērojāt. Nu, ārkārtīgi interesanti bija arī jūsu uzstāšanās, un tagad eh, man šķiet, ka vismaz eh, daļā īrijas problēmām nevajadzētu būt. Bet nu, ir jau tāds ļoti īpašs gadījums, pēc tā mēs esam pieraduši, vai ne? Uh, Nu, labi, tad mūsu trešais runātājs uh, Laura Brīna runās par tādu jautājumu, kā Brexita ietekme uz īriju. Lūk, tā kā par to un arī par integrētā elektrības vienotā tirgus uh, nākotnē Ziemeņīrijā. Laura Brīna, energo tirgus direktore, tika iecelta par tādu 2014. gadā un vairāk kā 20 gadus ir strādājusi enerģētikas nozarei ir bijis kā konsultants attiecībās enerģētikas politiku, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Un iepriekš bijusi ekonomikas konsultants, gan valsts, gan um, privātajos uzņēmumos, sniegusi konsultācijas valdībai, regulatoriem, um, privātām kapitāla firmām, kas strādā pie deregulizācijas un privatizācijas. Uh, um, Atvainojiet, ja tiks eh, nosvēršāko nu, vairākos ASV štatos, kā arī Meksikā, Īrijā, Spānijā, Brazīlijā, Taizemē un Kanādā. Lūk, tā kā vārds jums, eh, Brīnis Kundze, lūdzu. And it's a pleasure to be here this afternoon. Es paldies priekšsēdētāju un eh, jauku pēcpusdienu visiem. Es fokusēšos uz elektroenerģijas, tirzniecību un Brexit ietekmi. It kā man bija jārunā arī par gāzi, bet um, tomēr es mēģināšu pievērst uzmanību vairāk elektroenerģijai. Um, nu, tā tad um, Šis tirgus tika izveidots 7. gadā, kā vienots varu tirsniecības tirgus starp Ziemeņīriju un Īriju. Nu, to vada īpaša komiteja, kurā ietilpst uh, regulatori no Īrijas, Un, un tad es kaut kurā strādāju regulatīvi iestādē, un kā arī Ziemeļīrijas e, e, elektroenerģijas e, regulators un kāda neakarīga struktūra. Un šīs komitejas loma ir nodrošināt kopējus normatīvus tirsniecības jomā, ko tirsniecības, tirsniecībai šajā reģionā. Svarīgi norādīt, ka mums ir harmonizēts nu, no, noteikumu komplekts, ko piemēro visiem operatoriem. Mēs runājam arī par dubultu valūtas eh, tirgu. Te var norēķināties gan eiro, gan eh, sterliņu mārciņas. Turklāt eh, transmisijas sistēma ir vienota un sinhronizēta. Tā tad te arī tāda vienas pietura schēma. Uh, sistēma tika izveidota ņemot vērā mm, iekšējo tirgu, kas tika izveidots 2007. gadā. Protams, 2007. Uh, uh, gadā, kad tika izveidots šis tirgus, tika izveidoti arī uh, noteikumi, normas, kas bija jāievēro. Un šobrīd mēs mēģinām ieviest uh, kodeksā atsevišķas detaļas, tirsniecības noteikumus piemērot specifiskus noteikumus, kas skar konkrēti mūs, lai pielāgotos Eiropas likumdošanai, lai starpsavienojumus pēc iespējas labāk regulēt, un mēs tomēr paliekam Eiropas tirgus sastāvdaļa. Uh, gan Ziemeļīrija, gan Lielbritānija paliek sastāvdaļa šajā lielajā tirgu. Mēs esam tātad savienoti ar Lielbritāniju, starp īriju un Velsu. Mums ir savienojumi starp Ziemeļīriju un Skotiju. Uh, daudzi savienojumi. Vēl viens plāns um, starp īriju un Lielbritāniju izveidot savienojumu arī šobrīd tiek īstenots. Mēs runājam par 6500 megavatiem un 15 uh, līdz 20 procentiem um, pieprasījuma, ko varam apmierināt ar šiem starpsavienojumiem. Tā tad diezgan nozīmīga tirgus daļa un starp savienojumi ir svarīgi, lai uzlabotu arī konkurētspēju. Mūsu starp savienojumu mm, situācija ir tāda, ka tagad tie izmanto 3700 līdz 3900 megavatu jaudas un un uh, līdz mm, pat 400 uh, tūkstošiem 200 uh, un 4400 megavatiem var šī jauda tikt palielināta, kas tiešām ir tāda kulminācija un maksimālais sniegums mūsu tirgu. Vēlos norādīt uz starp savienotāju lomu laika gaitā. Mēs uh, bijām neto importētājs uh, attiecībā uz enerģiju no Lielbritānijas, bet tagad situācija ir um, izmainījusies. Dienas laikā mēs importējam un uh, pa naktī eksportējam. Tad, tad tas, kas ir gaišāks grafikā, tas ir imports un tumšāks ir eksports. Un līdz ar to Mēs tagad uh, izmantojam vairāk atjaunīgo enerģiju, un uh, vairāk uh, vēja ir panaktīrie, un mūsu starp savienotāji mm, šādi var palīdzēt mums realizēt šo, šo, šo, šādus eksporta apjomus. Varbūt grafikā to nevar redzēt, bet zaļas daļas un oranžas daļas ir imports un eksports. Un eh, jūs redzat, ka sākumā mēs eh, vairāk importējam, bet um, tad imports samazinājies un mēs praktiski esam kļuvuši par neto eksportētāju. Un uh, pastāv arī cenu atšķirība. Uh, mums, tātad mums ir mazāk izdevumu, jo ir mainījusies ši, ši, mainījies šis balans starp importu un eksportu. Un tas mums palīdz eh, darboties energoefektīvāk un pildīt mūsu mērķus šai ziņā. Un pēc Brexita, eh, ko tas nozīmē? Piegāž drošība, lielāks tirgus, konkurence lielāka. Uh, runājam ne tikai par Eiropas situāciju, bet arī konkrēti īrijas patērētāju situāciju. Par Brexitu konkrēti divas lietas. Pirmais eh, turpināsim SEM un otrkārt eh, veidosim turpmākas attiecības ar Lielbritāniju. Nu, būtu labi um, Lielbritānija varētu palikt uh, arī šajā iekšējā tirgo, bet nu, skaidrs, ka šī opcija nav gluži uz galda. Mm, nu, līdz ar to gatavojamies visam. Ko uh, darīsim? Centīsimies uh, turpināt saimnu politiku, īrijas uh, valdība uzstāja, ka vienotais elektroenerģijas tirgus un tā uzturēšana ir ļoti svarīga Brexit kontekstam. Pagaidām pārskats par šo tirgu uz darbību ir sagatavots, kas ir ļoti pozitīvs. Sem noteikti jāturpina. Um, tas mums uh, palīdz um, arī ar vadlīniju piemērošanu Irijā un Ziemeļīrijā. Un uh, energopolitika, kas izriet no jaunām enerģētikas pakotnēm, kas tiek pieņemtas, eh, arī ir jāpielāgo, jāaktualizē. Un eh, dalība SEM to atvieglo. Mums ir arī vidas direktīvas, eh, valsts subsīdijas, industriāla emisiju direktīva, ETS e sistēma, finanšu regula, rimita, datu dalīšana, ziņošana, protams, arī atcera loma uh, pāraudzībā un uh, regulatīvajās funkcijās uh, un arī strīdu izšķiršana, kur piedalās arī tiesa un kas tomēr ir svarīgi tirgus dalībniekiem, vai nu tā būs kopiena tiesa vai cita tiesa, kas atrisinās šos strīdus atkarīgs no vienošanās. Tā tad. Um, Brexits ietekmēs uh, situāciju īrijā un Ziemeļīrijā, ne tikai Lielbritānijā. Mums ir um, uh, iespējas izveidot jaunus tirzniecības noteikumus, nodrošināt efektīvu pārobežu tirzniecības politiku. Lielbritānija vienīgā uh, valsts, uh, kur uh, ir šie sem. Uh, starp savienotāji, kas arī mums ir piesaistīti. Nu, līdz ar to pagaidām pastāv neliels risks tiecībā uz visu, kas skar elektroenerģijas tirzniecību un piekļuvi plašākam Eiropas tirgumu. Eiropas komisijas nesenajā paziņojumā izskanēja, uh, Lielbritānija izstājoties no enerģetikas tirgus, uh, tai tiks liekta piekļuva arī mūsu kopīgajām platformām, bet uh, elektroenerģija mums visiem būs vajadzīga, tātad nepieciešami noteikumi, lai to izmantotu. Cenšamies uh, pārobežu tīklus saglabāt un kodeksus piemērot un principā Šādi noteikumi mums jau ir šobrīd, mums ir iestādes, kas lemj, mums ir pāraudzības kompetentās iestādes, kā noteikumi tiek pārskatīti, kurš pieņem lēmumus, kad lietas notiek. Visi šie, visi šie jautājumi ir labi jautājumi, bet, lai atrastu atbildes, nepieciešams laiks. Mm, Tātad secinājums. Tā Eh, ļoti svarīgs ir pārējas eh, posms. 21 mēnesis, kas eh, paredzēts šobrīd, ir ļoti īss periods. Ehm, arī mūsu TSO, tātad tīklu operatoriem, būs grūti pielāgoties tik īsajā laikā. Vēl viens secinājums - daudz valstu, ne tikai mēs, kam būs nepieciešami jauni noteikumi tirzniecība Lielbritānija un Lielbritānija Svarīgi īstenot harmonizētu pieju. Neuzskatām, ka būtu efektīvi vai interesanti, ja īrija, teiksim, tikai bilaterāli runātu ar Lielbritāniju. Būtu interesanti, lai Francija, Beļģija, Nīderlanda visas starp savienotās uh, valstis uh, meklētu kopīgu pieju, lai vienotos par šo jauno tirzniecības uh, režīmu un tirzniecības attiecībām, bet uh, nu, tomēr pāris posms kaut arī paredzēts, bet kaut kad beigsies, līdz ar to darbs pie šo attiecību nodibināšanas jāsāk pēc iespējas ātrāk. Un pēdējā runātāja Berta Pikamāla stāstīs mums par <clears throat> iespējamo apvienotās karalists izstāšanās ietekmi uz Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm. Berta Pikamela sāka strādāt Forotom 2004. gada jūnijā, un kopš tā laika viņa ir bijusi atbildīga par radioaktīvo atkritumu pārvaldību un uh, iekārtu nojaukšanas finansējuma jautājumiem, tāpat arī radioaktīvu materiālu transportu un uh, jaunu projektu attīstīšanu kodolenerģijas jomā Eiropas Savienībā. Un uh, šobrīd viņi ir atbildīgi arī par Brexit uh, seku analīzi, domājot par kodola enerģijas nozari. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Kodolenerģijas nozarē visu nosaka Euratom līgums. Un, kā jūs jau zināt, tad, kad apvienotā karalists lēma par izstāšanos no Eiropas Savienības, eh, to starp eh, runa ir par izstāšanos arī no Euratom līguma. Līdz ar to mēs sākām analizēt eh, sekas atlikušajām 27 dalībvalstīm. Un es jums pastāstīšu par atsevišķiem secinājumiem, pie kā esam nonākuši. Pirmkārt, tiem, kas nezina, gribu mm, pastāstīt, ka Forotom ir kodolenerģijas ražotāju un tirgotāju pārstāvis eh, Briselē. Kāda ir kodolenerģijas nozīme Eiropas ekonomikā? Šobrīd darbojas 127 kodolreaktori 14 no 28 dalībvalstīm, tostarp eh, vēl ar vienu apvienotā karaliste. Apgrozījums ir aptuveni 70 miljardi, 70 tūkstoši miljardi miljardu eiro, vairāk nekā 800 tūkstoši darba vietu un 27% no elektrības Eiropas Savienībā nāk no kodola reaktoriem. Šajā kartē redzat, kāds ir kodola reaktoru izvietojums šobrīd apvien Eiropas Savienībā. Šeit redzam visi Eiropas Savienības kodola reaktori un to pašreizējais status. Nu, un šeit ir kāds ļoti svarīgs attēls, ko gribēju jums parādīt. Proti, plānotie kodolreaktori. Jūs redzēsiet, ka eh, diezgan daudzi projekti ir plānoti turpmākajos gados apvienotajā karalistē. Esam analizējuši, ka eh, šī programma būtu vairāk nekā 68 miljardus eiro vērta. Piemērs trešdaļu no celtniecības eh, vērtības, eh, piemēram, Higlī.c, eh, HPC saīsinājumā, tur liela daļa līdzekļu nāktu arī no atlikušajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šobrīd jau ir parakstīti līgumi vairāk nekā 5 miljārdu eiro vērtībā. Tie ir līgumi ar Eiropas Savienības 27 uzņēmumiem. Uh, Lūk, tik tālu runa par jaunceļamiem kodolreaktoriem. Bet jūs zināt, kā kodolreaktoriem ir nepieciešama uzturēšana. Nu, un šeit, šajos skaidļos nav runa par degvielu un saistītajiem elementiem. Tātad tīri uzturēšana pastāvošajiem kodola reaktoriem ir aptuveni 48 miljoni eiro gadā. Tie arī ir līdzekļi, ko saņem par saviem pakalpojumiem e ES27 uzņēmumi. Tāpat ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka cik tā runa ir par apvienoto karalisti. Apvienotajai karalistei ir arī ikgada budžets aptuveni 3,5 miljārdi eiro iekārtu darbības pārtraukšanai. Un tas, šis budžets tiks vēl papildināts pēc 20. Eh, gada, jo pašreiz izmantotie kodoreaktori, tad eh, tiks uzsākt to slēgšana, lai nomainītu ar jauniem. Nu, tā kā ja mēs runājam par kodolenerģiju un kā tas viss varētu ietekmēt uh, Eiropas Savienības 27 nozari Brexit rezultātā. Pirms pāris mēnešiem mēs sākām analizēt eh, sekas, eh, netik daudz koncentrējoties uz skaitļiem, ko minēju. Esot Eiropas Savienībā un Eirotom apvienotā karalista sekoju tādiem pašiem noteikumiem. Mums bija eh, vienāds drošības elementu režīms, nu un pamatot Eirotom kopienu apvienotajai karalistei ir tiesības vest sarunas ar starptautisko atomu aģentūru. Nu, tas ir ļoti būtiski, ja arī Eirotam kopiena grib turpināt eh, sadarboties ar apvienoto karalisti, nu, tad ir nepieciešams domāt par sadarbības nolīgumiem. Eirotam eh, ir šādi nolīgumi jau ar trešajām valstīm, nu, ja apvienotā karaliste kļūtu par trešo valsti, tad arī tai būtu nepieciešams šāds te sadarbības līgums ar Eirotam kopienu. Tāpat arī ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka jau noslēgtie līgumi, kas ir tikuši noslēgti pirms Brexit, mm, kas ir jāizteno pēc Brexit, tā tam arī ir jānotiek. Mums ir jānodrošina to, ka noslēgtie līgumi tiek pildīti arī pēc Brexit. Nu, par spīti tam, ka kodolenerģiju galvenokārt regulē Euratom līgums, protams, ka arī vienotā tirgus jautājumi ir ļoti aktuāli, tāpat arī darba ņēmē brīvu pārvietošanās. Šī ir globāla nozare un eh, cilvēku brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā vienmēr ir tikusi veicināta, un mēs ļoti labprāt gribētu, lai tas tā arī turpinātos. Nu, un pārējie lodziņi, ko redzat, piemēram, pētniecība un izstrāde, ir Eirotam finansēts projekts apvienotajā karalistē kolumnā. Mm tur ir runa par pētījumiem, kas eh, tiek izmantoti arī startautiskajā ITER projektā. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai apvienotā karaliste un Eiropas Savienība spētu vienoties par to, kā tad turpināt sadarboties pētniecībā un izstrādē, lai tur nebūtu nekādu pārāvumu. Runa nav tikai par Eiropas Savienības vai apvienotās karalistes eh, projektiem, ir arī jau minētais startautiskais ITER projekts un es gribu arī uzsvērt to, cik būtisks ir ciešas attiecības starp uh, apvienoto karalistu un es, cik tā runa ir par politikas veidošanu un uh, regulatīvo vidi, jo īpaši jau drošības jautājumiem. Kā mēs varam nodrošināt to, ka apvienotā karalista turpina spēlēt uh, savu lomu tādās uh, struktūrās kā, piemēram, Entrek? Pēc uh, seku analīzes viens no jautājumiem, kas parādījās, ir, kādi tad būtu tie galvenie principi, ko mēs gribētu attīstīt turpmākajās attiecībās starp Euratomu un apvienoto karalisti, izmantojot sadarbības nolīgumu. Nu, protams, ka tādu ir daudz, bet pieci principi, ko šeit ir izcēlti, ir paši svarīgākie. Brīva tirzniecība ar kodolu un nekodolu materiāliem. Uh, lūk, ir jābūt šādai te brīvai neierobežotajai tirniecībai ar jomas produktiem un pakalpojumiem. Tāpat arī brīva nozares strādājošo pārvietošanās, jo šī ir tāda globāla visa Eiropas nozara, līdz ar to arī strādājošo brīvu pārvietošanās ir ārkārtīgi būtiska. Jau esošo apvienotās karalistes un Eiropas Savienības kododagvielas līgumu uh, nepārtrauktība. Ir jānodrošina, ka šie līgumi vēl ar vienu spēkā arī pēc Brexit. Tāpat ir nepieciešams pārskatīt uh, un saprast, uh, kādas tad būs faktiskās sekas attiecībā uz eksporta kontroli un licenču režīmu. Un visbeidzot, sadarbība pētniecībā un izstrādē, un arī starptautiskā sadarbība, kas ir saistīta ar pētniecību un izstrādi. ir skaidrs, ka apvienotā karaliste ir tā, kas ir lēmusi par aiziešanu no Eiropas Savienības un Euratomu kopienas. Un līdz ar to ir divi ļoti būtiski jautājumi. Proti, apvienotie karalistei būtu jāturpina nodrošināt atbilstība IAEAS drošības standartiem. Šeit runa ir par eh, drošības uh, pasākumu režīmu, un apvienotajai karalistei ir jāturpina uzturēt standarti arī eh, fiziskās aizsardzības jomā, transportējot radioaktīvus materiālus, produktus un aprīkojumu. Nu, un sasaistot to visu ar prezentāciju sākumu, tika mana minēta Eirotums situācija arī pirmajā prezentācijā. Un divas lietas ir izskanējušas kā kārtīgi būtiskas. Proti drošība, to minēja arī pirmais runātājs. Ir jānošķir drošība un eh, drošības elementi. Tas nav viens un tas pats. Un otrkārt atkrituma jautājumi. Abos gadījumos ir jau panākti zināmi secinājumi izstāšanās sarunās. Un tagad ir jākoncentrējas uz to, kādas tad ir faktiskās sekas un ietekme uz uh, Eiropas Savienības 27 dalībvalstu ekonomiku nozari kopumā. Paldies! Paldies! Jums lieliski izdevās uh, pieturēties pie atvēlētā laika. Jums pirmā vieta šai ziņā visrunātāju starpām. Un tagad iespēja deputātiem, komitejas locekļiem nāk klajā ar savām idejām un, protams, iespēja uzdot jautājumus. Lūk, tieši tāpēc jau esam jūs aicinājuši pie mums, lai varētu uzdot jautājumus, uzklausīt jūsu atbildes. Nu, Kelīkungs, Van Brenta kundze pēc tam. Bulaka kungs. Nu, lūk, tad uzklausīsim vairākus jautājumus un lūkšu jums uz tiem atbildēt. Protams, ja iespējams. Nu, lūk, sāksim ar Kelija kungu. Paldies priekšādātājiem! Un paldies četriem runātājiem. Manuprāt, viņi ļoti sarežģītu situāciju ļoti skaidri prezentēja. Par to tiešām paldies. Bija viegli visam izsakot. Un arī secinājumi ir gan skaidri. Es esmu vienīgais īrijas pārstāvis uh, šai komitejā. Tāpēc tiešām liels paldies, ka man ir iespēja izteikties eh, par šo jautājumu, kas ir tik svarīgs manai valstī. Un nu, tas rēti vispār izskan, ja runa ir par eh, mm, Brexit ietekmi uz īriju. Biežāk tiek runāts par citiem jautājumiem, par lauksaimniecību, par tirzniecību, eh, par transporta pakalpojumiem. Bet, nu, lūk, šeit, piemēram, Ja runājam par gāzes piegādi, 56% no gāzes nāk no apvienotās karalistes. Nu, un ja kaut kas eh, aizietu greizi, cik kā runa ir par eh, noteikumu saskaņošanu, vai ja būtu, piemēram, eh, gāzes trūkums ārpus Eiropas Savienības, un tad, lūk, apvienotā karaliste izlēmtu šo gāzi paturēt sev, nevis piegādāt tālāk īrijai, nu tas mums radītu milzīgas problēmas. Nu, tik tiešām ideālā gadījumā apvienotā karaliste paliktu iekšējā enerģijas tirgū. Tas būtu burvīgi. Bet eh, kā tad tas sasaucas ar nereti izskanējušo proti, ka nevarēs izlasīt eh, nu, tās, eh, tos izdevīgākos elementus. Protams, um, vislabāk būtu palikt vienotajā tirgū, muitas savienībā, enerģijas tirgū, lūk, nu te jau gal galā tas nav nekāds breksits. Bet, eh, nu, paši dedzīgākie Brexit atbalstītāji grib atbrīvoties no jebkādas Eiropas Savienības pāraudzības. Nu, lūk, un tad jautājums ir par to, kā tad tik tiešām nodrošināt barņē tik bieži minēto, proti, ka nedrīkst ļaut izvēlēties paturēt sev izdevīgāko apvienotie karalistei. Nu, un ja mēs domājam par savienojumiem starp apvienoto karalistu un īriju, starp apvienoto karalistu un kontinentālo Eiropu, nu, lūk, jautājums. Kurš tad ir īpašnieks šiem starpsavienojumiem? Un, ja ir nepieciešama uzturēšana, ja rodas kāds strīds, tad eh, kuram būtu galavārds? Proti, vai uzturēšana veicama, vai šie starpsavienojumi slēdzami. Nu, šeit atkal domājot par tādu situāciju, ja apvienotā karaliste pamestu iekšējo enerģijas tirgu. Un vēl, domājot par īriju, es domāju, ka Laura man piekritīs, kā piedāvātais ķeltu starpsavienojums, kas savienot īriju un Franciju. Uh, Nu, tas tagad kļūst arvien aktuālāks, domāju par uh, pēc-Brexit situāciju, nekā tas ir bijis līdz šim. Nu, tad vismaz mums būtu tāds uh, starpsavienojums, kas mūs savienot ar kontinentālo Eiropu, ar pārējo Eiropas Savienību, caur Franciju. Lūk, ko jūs par to domājat? Nu, apturiet mani lūdzu, jo es te varu runāt ļoti ilgi. Vēl kāda lieta. Runājot par vienotu enerģijas tirgu vai tad to jau negarantē nu, šī iecere panākt vienošanos par izstāšanās nosacījumiem. Un, ja runa ir par uh, uh, par uh, situāciju un līdz zināmā mērā tas, par ko jau ir panākt vienošanās, negarantē sag situācijas saglabāšanu. Un domājot par kodolenerģiju, ir, ja mums kodolenerģijas nav, tas vairāk skar pārējo Eiropu, bet eh, cik tad šo kodolreaktoru esošo un plānoto ir tieši apvienotajā karalistē? Tur bija redzamas valstis, bet ne konkrēti skaitļi. Tos gribētos uzzināt. Lūk, paldies par jūsu pacietību. Es parasti tik gari nerunāju, bet tā kā es esmu vienīgais īrijas pārstāvs šai komitejai, es gribēju minēt mums tik būtiskos jautājumus. Paldies! Uh, paldies par jūsu interesanto komentāru. Un neskatoties uz to, ka jūs pārsniedzāt jums atvēlēto laiku, nu, par 150% patiesībā un nu, apliecināt to, ka esat īsts politiķis. Nu, Labrandas kundze, lūdzu, vārds jums. Un cik. Eh, ah, divas minūtes jūs man atvēlēt, nu labi. Bet, nu, Kelī kungam pilnīga taisnība, viņš ir pamatot satraucies. Šis ārkārtīgi svarīgs jautājums, un paldies jums visiem, es daudz ko jaunu uzzināju no jūsu runām par daudz ko no šiem jautājumiem nebija pirms tam aizdomājusies. Man tāds vispārīgāk rakstura jautājums padomē. Runāju par iekšējo tirgu. Vienkāršākais veids, kā to visu atrisināt, būtu panākt, lai Lielbritānija paliek energo savienībā un līdz ar to pārņem visus attiecīgos takī. Tas būtu vienkāršāk ne tikai no tehniskā viedokļa raugoties, bet jo īpaši domājot par mūsu kopējo sadarbību piemēram, lai īstenot Parīzes nolīguma mērķus un tā tālāk. Nu, pamatā tas arī bija mans jautājums. Domājot par nākotni, par tālāku nākotni un no nu, visu mūsu kopējām saistībām un sādarbību, esmu pārliecināta, ka drīzāk ātrāk nekā vēlāk mums eh, tomēr nāksies pāriet uz pilnībā energoatjaunījumiem resursiem šādas sistēmas, vismaz Eiropā, ne visur pasaulē, tā skaitā arī Lielbritānijā un Īrijā, protams. Un pat labi savstarpējas saslēgums starp um, Lielbritāniju un pāri Eiropu nav nekāda problēma. Bet tomēr, ja vēlamies um, šo mērķi sasniegt, nu, tad tā tam jābūt. Nesen vai jūs ar to pārdomājat šo ilgtermiņu perspektīvu, jūs man teiksiet, ne, nav problēma, ja Lielbritānija um, uzņem pašu savu elektroefektivitātes e, līniju, viņi var uh, Uh, pilnībā nodrošināt, ka pārtiek no atjauniem energoresursiem bez Eiropas Savienības. Mēs zinām, ka mums Eiropā ir nepieciešami sastopies saslēgumi. Varbūt, ka Lielbritānija nav. Nu, ja nu jūs rīcībā ir kāda statistika, labprāt to uzklausīt. Un vēl par šīs dienas situāciju runājot. Cik uh, zinu, Lielbritānija nevēlas palikt uh, energo savienībā. Tas bija šajā Baltijā. Uh, grāmatā vai vēl kaut kur. Bet eh, man izklausās, ka pat labāk sarunu gaitā, vismaz patreizajā situācijā, runā par energo savienību, energo efektivitāti, par atjaunīgiem resursiem. Un nu, šeit mēs redzam, ka Lielbritānija mēģina lobēt uh, savu interesu aizstāvēšanu un nevēlas eh, pārņemt attiecīgos Eiropas Savienības tekīšā jomā. Un nu, tā ir vairāk politiska rakstura piezīme, bet, ja jums ir kāda informācija, varat to man paskaidrot. Kādēļ eh, Lielbritānija, ņemot vērā to, ka tā izstāsies no Eiropas Savienības, kādas ir tās intereses eh, vainot likumdošanu par energoefektivitāti, jaunīgiem energoresursiem tā tālāk? Well, thank you for an interesting. Paldies, eh, jā, interesants jautājums tālāk. Bloka kungs, vārds jums, paldies. Ja jūs pieminējāt, ka Lielbritānija pat enerģijas PTO normām eksportēt enerģiju bez nodevām, un vai PTO locekļu skaitā, protams, arī Eiropas Savienības dalība valsts tam piekritīs. Jūs prezentācijā jūs eh, pieminējāt daž, dažādas iespējas, kā būtu, ja būtu, un tā tālāk. Nu, būtu noderīgi, manuprāt, ja jūs eh, pavērtētu šīs alternatīvas un iespējas uh, No valdības viedokļa raugoties, ar ko tad viss saistījās referendumu kampaņa, proti pārņemt kontroli pār valsti, un tad, ja jūs eh, šos jūsu scenārijus pamodelēsiet šādā virzienā, tad vēl Lielbritānija iegūs kontroli pār tās eh, pašas resursiem, un tad visdrīzāk eh, šādam scenārijam būtu jāseko. Ja nē, ja tas paliks uh, Eiropas Savienības pārziņā, tad visdrīzāk tas uh, nav tāds realistisks scenārijs, ko būtu vērts pētīt tuvāk. Bet viens jautājums, kas man prātā ir lūkāts, iespējams, ka jums visiem, bet iespējams pēdējiem runātājiem, viens no vieniem, kā atgūt kontroli, protams, būtu nākotnē samazināt dažādas eh, nodevas nodokļus, piemēram, būtu PBN, uz eh, enerģētikas resursiem, uz elektrību un dabasgāzi. Ja nu mums to nāk, pat izdodas panākt Lielbritānijā Ziemeļīrijā, ja mēs pametam šo nodokli uz nulli, tad kā tas ietekmē situāciju īrijā? Paldies! Thank you for interesting. Paldies par interesantu jautājumu un par, ka iekļāvāties laikā. Jūs pirmais tāds, nu, bet tagad vācnība ir skundze. Paldies priekšsēdētāji, pilnīgi noteikti iekļaušos divās minūtēs, man ir tikai viens jautājums un mans komentārs saistās to, ka, nu, pirmkārt tās pateikties par šīm uh, interesantajām runām un komentāriem, ko jūs likāt galdā. Tiešām ļoti labu tādu ainu iezīmējāt attiecībā uz eh, šiem jautājumiem attiecībā uz nākotnes energo politiku un Brexitu. Priekšsēdētājs to jau pieminēja. Jūsu četru prezentāciju ietekmē man radās iespējas, ka izņemot eh, situāciju īrijā, ja? Mums problēmas pēc Brexita, turpināt mūsu energo politiku, to formulējumu mēs varētu visu atrisināt, kas attiec ETS sistēmu, kas attiec uz uh, Parīzes nolīgumu saistību ievērošanu, kas attiec energo tirgiem. Vēlos saņemt jūsu apstiprinājumu. Nu, patiesībā to es tā kā izlobīju, ka tāda kvintesence no jūsu četrām runām. Vai es pareizi sapratos, vai varbūt kaut kur starp rindiņām kaut ko esmu palaidus garām? Tas mirstēja tādēļ, ka citās jomās ir tātad šie mm, pētījumi un tā tālāk, un šeit mm, ir sarežģīti mm, dažādas intereses eh, salāgot uz kopējās intereses. Vai energo jomām problēmas varbūt netiks viss atrisināts, tā es vēršos uz īriju, kolēģis Kalīs jau to pieminēja, bet uh, kat, katrā ziņā ir lielākas problēmas nekā, nekā šī. Un tā jau būtu laba vēsts. Paldies. Dank, äh, Sie sind. Paldies, äh, jauks izņēmums kopā ar kolēģi Buluku iekļauties atvēlētajā laikā. Nu labi, tagad äh, vēlos uzdot dažus vienkāršus jautājumus arī no savas puses jo esmu ne tikai priekšsēdis eh, šajā komitejā, šajā sēdē, bet eh, esmu arī mm, parasts komitejas loceklis un deputāts, kā visi vārie šeit. Kā būs ar zinātniskiem reaktoriem? Mm, Iedomājam, sadarbība starp zinātniekiem, strādāja pie zinātniskiem reaktoriem. Un pat Vīnē, pilsētas centrā, universitātē ir neliels reaktors, Prāgā tāpat arī ir divi netālu no Prāgas, respektīvi. Nu, protams, Lielbritānija arī ir vairāk, kā arī Francijā. Kā būs ar šo jomu? Nu, tā ir svarīga ne tikai energo piegādēm, bet eh, arī, lai um, izmantot zinātnes eh, datus un, un um, izpētes rezultātus. Jo kodola nozarē ir daudz dažādu pielietojumu - rūpniecībā, medicīnā. Uh, par to, ka pie tiem tiek arī papildus strādās pie dažādiem risinājumiem. Nu, kā tad būs ar sadarbību šajos, šajos sektoros? Un spēcot eh, dabas, tātad eh, oklis un koks, eh, kāda ir bilants šeit Lielbritānijai? Šis, kas tiek izmantot ne tikai elektronikas ražošanai, bet arī rūpniecībā. Vēlos uzzināt jūsu viedokli. Un tālāk, kā, kā būtu ar naftu un citiem energoresursiem. Mēs te vairāk runājām par dabas gāzi, par elektroenerģiju. Un visbeidzot, um, kā ar reservēm balstošu Eiropas Savienības direktīvai, vai Lielbritānijā un Īrijā ir attiecīgas rezerves izveidotas. Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai, katrai valstī ir jāuzkopā trīs mēnešu rezerve dabasgāzes rezervu trīs mēnešiem, ja nu kas, kas notiek tur, kāds problēmas ar caurvildiem vai kā citādi. Tie bija mani jautājumi. Paldies! Nu, varbūt sāksim tad pēc, eh, pēc kārtas, kā jūs eh, tad, tad eh, prezentējāt savas, savas runas. Tā kā sāksim tad pētīkungu, pēc tam Zakman kungs un tā tālāk. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Nu jā, tad mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, kas saistās ar manu konkrēto prezentāciju. Sākšu ar um, Brāns kundzes jautājumu par saslēgumiem. Nu, mans jau, man atbild būtu tāda, ka saslēgumi ir viens no vairākiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, lai nodrošinātu sistēmas elastīgumu lai pieslēgtu sistēmu aizvien vairāk eh, atjaunīgo resursu tīklam. Tā es neteiktu, ka Brexits uh, eh, liks kā priekšā Lielbritānijas dekarbonizācijai, jo šie sastopie saslēgumi tikai viens no iespējām risinājumiem vēl ir, teiksim, uzglabāšana, efektivitātes paaugstināšana, ko jūs arī pieminējāt. Tā kā es varu apstiprināt to, ko jūs sacījāt, tiešām, ka Brexits būtiski neietekmēs eh, deka dekarbonizācijas uh, um, tā teikt, mērķus Lielbritānijai vai citiem. Tāpat laikā patreizējie neutros atslēgumi paši par sevi turpinās palikt spēkā, jo esam droši, ka um, nu, par infrastruktūras problēmām mēs tiksim galā tālākā laikā. Tā kā no mūsu laika raugoties nav nekādu īpašu teiksim, bāžu šau par to, ka Brexits varētu kaut kā traucēt Lielbritānijas dekarbonizācijai. Bet atbildot uz Nīblēras kundzes jautājumu, ceru, ka jūs uzvārdu izrunājat pareizi, domāju, ka jā, jums taisnība. Mūsu pētījumā noskaidrojam, ka tiešām varēsim um, pārvaldīt dažādus sektorus. Lielākais jautājums ir tiešām lielākā problēma ir īrija. Tā kā runājot, atbildot uz jautājumu, principā varētu teikt, jā, jūs pareizi sapratāt uh, mūsu sacīto un priekšstātā jūs sacītais par uh, gāzi un, un um, oglēm. Itra komitī mūs uh, nelūdza uh, koncentrēties uz šiem diviem elementiem energosistēmā, bet uh, vairāk runāt par dabas gāzi un elektroenerģiju, un tas viena konkrēta uh, tāda vispārīga iemesla dēļ. Naftas un uh, ogļu tirgi ir globāli pēc savu raksturu. Savukārt gāzes un elektroenerģija uh, ņemot vērā tās to fizikālās īpatnības, eh, vairāk eh, paļaujas uz vietēju infrastruktūru, teiksim, cauruļu vadi vai, vai eh, augstenerģijas transmisijas tīklu. Naftas tirgus ir tāds ļoti mm, dinamisks un globāls tirgus, un tāpēc Brexit to īpaši neietekmēs. Un, nu, manuprāt, tas pats attiecas arī uz ogliem. Tā kā nec nafta, nec ogles īpašu problēmu nesastāv vismaz augoties no Brexit ietekmi uz elektroenerģijas tirgiem. Tādēļ šajā diskusijā mēs vairāk koncentrējamies uz dabas gāzi un elektroenerģiju. Paldies! Un nu, tad dažas atbildes ir no manas puses. Jautājums par tā saucamo cherry picking, jeb, jeb sadīt tuvāko elementu izvēli. Un tas ir tāds politisks rakstura jautājums vai energo tirgu varētu uzskatīt par, par šādu uh, patvaļīgi izvēlētu elementu, vai arī tas ir būtisks uh, tirgus uh, tā, tāds stūrakmens, ka mums ir nepieciešama energo kopiena un kopēja politika, kur uh, Liebritānijas um, līdzlība varētu tikt arī pieļauta, un ka Liebritānija iekšējo energo tirgus normas kļūstu saistošas un ka tas attiecīgi ļaut mums viņiem pietiekami uzticēties, lai uh, kopējā energotirgu saglabātu patreizējā um, tātad um, līmenī. Nu, nezinu, tas varbūt jālemēr uz sevis tiesā, lai, lai novērstu šīs Lielbritānijas bažas. Runājot par īrijas situāciju, Eiropas Savienība bez Lielbritānijas Nu, Lielbritānija un Īrija, protams, tikai iegūta no sadarbības. Lielbritānija kāda tranzīta valsts starp mums un starp kontinentu un Īriju. No otras puses, Lielbritānija ir būtiski piegādāt Ziemeļīrija elektroenerģiju un, un saglabāt viņus savā tīklā. Nu, vismaz tie skaitļi, kas ir mūsu rīcībā, liecina par to, ka Ziemeļīriem būs grūti saglabāt pašiem savienoto sistēmu izolēti bez uh, tirgus integrācijas ar eh, pārējo īriju. Un Bulaka kunga sacītais, nu, cik es saprotu, elektroenerģija un dabas gāze nu, nav tāda parastās preces, ar ko tirgojas pētējo kontekstā. Tas vairāk uzskatīja par pakalpojumiem, par ļoti kompleksiem pakalpojumiem ar infrastruktūru, ar regulatoriem, ar institūcijām, kas nodrošina uh, kā teiksim, vēršpūši vienā valstī, tad spēkstacija citā valstī samazina jaudu vai tiek, tiek vispār izslēgta. Tā kā tur ir daudz tādu tirgus um, elementu un politikas um, aspektu, jau tam investīcijas abās robežu pusēs. Nu, jūs, mēs nevaram uzcēties tikai nu, šīs dienas situācijām, tirsniecībai un, un uzskatīt, ka nu, tas, kā ir šodien, dod mums eh, pamatu pa, tādām adekvātām institūcijām. Tā kā te nepieciešama kopēja uzticēšanās tam institūcijām. Bez tās es neredzu, kā tad eh, elektroenerģijas un dabas gāzes tirgošanās ar starp Lielbritāniju un atlikušo Eiropas Savienību varētu reāli notikt. Un um, papildinot uh, Simons sacīto attiecībās Nībēs kundzes jautājumu, jūs to lieliski rezumējāt. Nu, īrijas eh, lieta ir tas kritiskākais jautājums, eh, tas ir tas nu, lielais, tā teikt, nezināmais, kas ir jāatrisina. Viss pārējais ir, nu, arī ļoti tādi kompleksi, detalizēti, ar kā teikt, niansēti nieki, bet, nu, tad, kad sākām strādāt pie šī dokumenta, Mums tiešām pārsteidz tas, cik daudz dažādu tīklu kodu un, un regulējumu, un tīpas eh, finanšu sektors tad pieslēdz, un kas vien, kas vien vēl viss ne, kas neļauj īsti saprast, vai dažas no apslēptajām problēmām, daži no šiem niekiem nevar eh, reāli kļūt par tādām samilzušām problēmām. Tā kā lai izstrādātu pilnīgi jaunas attiecības starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību energo resursu apmaiņai, nu te būs nepieciešams milzīgs darbs, būs jāpāraksta, jāpārtais visi kontrakti, līgumi. Šādi regulējumi par caurvadu izmantošanu tā tālāk. Bet, eh, nu, te kritisks jautājums, kā īrijas situācija ne, nevienā citā jomā neprādās. Jā, darba būs daudz, bet arī nevairāk. Paldies. So, madam. Paldies. Lūdzu tālāk. Pateicos. Varbūt par Kelija kungu jautājumiem sākumā tik tiešām ir eh, izdarāmības eh, pētījums, eh, kur ietvaros skata starp savienojumus starp Franciju un Īriju. Mūsu padeves operatori tagad tik, tīkla padeves operatori pēta dažādas iespējas no īrijas puses saskatāms daudz priekšrocību, ne tikai piegāžu drošība, tā arī daudzveidošana varētu tiešām integrēt mūsu sistēmas citu valstu sistēmās, un ar Brexitu te nāk klāt uh, vēl citas priekšrocības, uh, tirgus paplašanās, un ņemot vērā enerģētikas sektora krīzi, tad tieši šī daudzveidošana un integrēšana citām valstīm, cits miks ļauj nedaudz variēt importu, eksportu un šo, šo proporciju pielāgot atkarībā no situācijas um, gan pie mums, gan, teiksim, Francijā. Tā kā um, šī vienotā sistēma mums ļoti patīk, kurš, kuram pieder starp savienojumi un uh, kurš tos regulē savienojums starp īriju un Lielbritāniju, no austrumiem uz rietumiem, starp īriju un Velsu. Eh, tas pieder eh, īrijas transmisijas operatoru sistēmai, savienojums starp eh, Ziemeļīriju un Skotiju pieder kopu uzņēmumam, kas ir tāds privāti uzņēmums, privāti investīcija un starp, savienojums starp Lielbritāniju un īriju Eh, īsti nezinu. Man šķiet, ka tur privāti investori ir īpašnieki. Runājot par regulēšanu, apkopi tehnisko un pieejamību, nu, principā nacionālajie regulētāji par to rūpējas valstī, kur ir izsniegta licence. Runājot eh, par šo austrumu rietumu savienojumu, uh, Mm, Tad tieši CIU par to ir atbildīga mm, iestāde, tur, kur izsniegta licence. Tas pats, kā ar savienojumus starp Lielbritāniju, Franciju, tur daļēji par to atbildīgā Lielbritānijas iestāde un daļēji Francijas enerģētikas iestāde. Mm Bet mēs te vairāk mm, domājam par tirzniecību un uh, pieejamību, ja, teiksim, uh, enerģija tiek ģenerēta Lielbritānijā, mēs to vēlamies pārdot uh, īrijai vai Francijai, un tur šīs lietas mūs vairāk interesē. Uh, Un, uh, ja harmonizēt noteikumi Lielbritānijas gadījumā vairs netiek piemēroti, tad nepieciešams uh, jauns ietvars, kas tomēr nav pārāk tālu no kopējā tirgus uh, situācijas. Un tad tur jāmeklē risinājumi. Runājot par SEM turpināšanu un uh, garantijām uh, izstāšanās uh, līguma gadījumā, nu, mēs tiešām gaidām ļoti tādas skaidras, konkrētas garantijas, bet uh, tagad uh, mūs interesē pielikums 2.7 šim nolīgumam, kur tiks atrunāts, uh, kas jādara īriem Ziemeļīrijai, lai paturētu sem. Un šis pielikums attiecīgi jā noformulē lai nebūtu nekādu pārprātumu. Bolaka jautāj, kunga jautājums. Man šķiet, um, atbild uz viņa jautājumu par PVN, tur uh, jārunā par mazumtirsniecības aspektu. Pagaidām mēs te nesaskatām trūkumus uh, konkurencei. Mm, mm. Principā pagaidām runa ir par vairumtirdzniecības aspektiem un operatoru situāciju, ja runa ir par mazumtirdzniecību. Mm, nu, tā atkal tāda pašmālieta, nodokļu politika, netkarīgi no tā, kas mainīsies uh, Lielbritānijas PVN politikā. Nezinu, vai tas tiešām varētu ietekmēt uh, konkurenci vai iekšēju enerģētikas tirgu, tad drīzāk tas arī paliks mazumtirdzniecības līmenī. Paldies! Un pēdējā runātāja, bet nemazāk svarīga. Paldies un paldies par jautājumiem, atbildot Kēlē kungam. Būtu vieglāk jums parādīt slaidu, kas man sagatavots. Somija, Francija, Ungārija, Slovākija, Lielbritānija. Ir um, šīs uh, valstis, kur viens uh, uh, reaktors katrai valstī ir, un Bulgārija, Čehijā plāno reaktoru, Somija arī plāno, Polija, Rumānija, Slovenija un Lielbritānija. Tur vairāki projekti tiek izskatīti un arī būvniecības fāzē atrodas. Tur ir vairāki projekti. Vilfa, piemēram, Velsā, bet uh, tas nav vienīgais projekts, lai um, pārbūvētu arī uh, vecas iekārtas. Un um, par skaitu man šķiet, uh, ap 20 reaktoriem visā Eiropas Savienībā, uh, visas atomenerģijas valstis un arī uh, val, dažas valstis bez atomenerģijas, kur tomēr ir reaktori. Un svarīgi ir Lielbritānijai un Eiropas Savienībai saglabāt sadarbības politiku, izpētes un attīstības jomā. Tad nesen tika parakstīt slēgti nolīgumi ar Ukrainu, Šveici, asociētajām valstīm, izstājoties Lielbritānijā izstāsies arī no Euratom kopienas un nepiedalīsies apārsni 2020 projektos un citās izpētes programmās. Runa nav tikai par elektroenerģijas um, ražošanu, arī par radioizotopiem, uh, par um, piemērošanu rūpniecībā, lauksaimniecībā un citās nozarēs. Jā, paldies! Ne tikai es, bet arī citi uzskata, ka apvārsnes 2020 um, ir tāda. Um, Ehm, secīga programma, kas varbūt var turpināties arī citās eh, valstīs, eh, kā teiksim bija secī pirms eh, apārsnes 2020, varbūt Lielbritānijā tomēr varētu piedalīties. Rūpniecības politika, man šķiet, mēs to šajā, šajā nozarē mēs to varēsim atrisināt, par citām nozarēm neesmu tik droši, bet arī tur varētu skatīties. Tad diskusija principā diezgan vienkārša. Viena jautājuma zīme, protams, paliek par īriju. Un jāskatās uz uh, abu uh, sarunas partneru interesēm, protams, kā tas, protams, arī vienmēr notiek sarunās. Es vēlos pateikties paneļu dalībniekiem, liels paldies, liels prieks bija jūs satikt. Thank you. Well, ladies and gentlemen, dear colleague. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Nu, prieks redzēt mūsu komitejā atkal Patočņiku kungu. Daudzi no mums atceras diskusijas ar viņu. Vienmēr ļoti veiksmīgas diskusijas. Mums arī Blanīkungs ir pievienojies um, um, regulātoru valdes um, priekšsēdētājs, tā kā um, lētni lūdzam. Te mēs apmaināmies viedokļiem ar atceru. Vai par to ir komentāri? Nē. Atgādināšu, ka atcer um, aicināja izteikties uh, par um, aģentūras um, darbiem, par progresu panākto, par izaicinājumiem, tiecībā uz tirgus integrāciju. Runāsim arī par atceru juridiskā ietvara šie brieža pārskatīšanu un tīrās enerģijas uh, pakotnes ietekmi uz aģentūras aktivitāti. Uh, Nobeigumā atcer pārstāvji mm, sniegs ieskatu aģentūras budžeta situācijā un uh, izteiksies par um, finanšu un cilvēku resursu pieejamību nākamajam budžeta ciklam. Mums jau rit un diskusijas par turpmāko budžeta periodu. Mums ir viena stunda šai diskusijai. Mums jāpabeidz. Uh, visvēlākais pulksten 17. Tāpēc sāksim. Patočņiem kungs jums vārds. Paldies priekšsādātājiem! Paldies! Es um, ļoti priecājos atkal būt šeit komitējām. Man ir īsa prezentācija un pēc tam atbildēšu uz jautājumiem ļoti labprāt. Prezentācijā fokusēšos uz pēdējiem notikumiem Eiropas uh, enerģētikas tirgu. Tie ir dažas lietas, par ko var stāstīt, un tad arī pastāstīšu par nesenām aktivitātēm un īpaši izaicinājumiem, kuriem saskaramies. Jūs zināt noteikti par šiem izaicinājumiem diezgan daudz, jo mm, tiem. Ja nav nesenie izaicinājumi, tie jau kādu laiku pastāv. Bet um, par visu pēc kārtas. Varbūt zināt, ka elektroenerģijas tirgus Eiropā e, ir sasniedzis tādu labu integrācijas līmeni. Šobrīd um, kartē jūs varat redzēt um, divi reģionālie tirgi, kas mums ir um, galvenais uh, ar uh, 12. Um, jurisdikcijām, plus Norvēģija, no Gibraltāra līdz Barents jūrai, un, un tad mums ir Čehija, Slovākija, Rumānija un Ungārija, vien, viens cita zona uh, Eiropas iekšienē. Um, par izaicinājumiem īrijā daudz ko esam dzirdējuši. Um, par šiem starpsavienotājiem, par Lielbritānijas izstāšanos. Nu, pat ja mums nav tāda pilnīgi integrētā tirgus Eiropas Savienībā, labs progress ir panākts. Mēs redzam arī, ka situācija ir izdevīga patērētājiem. Redzam, ka šī brīža integrācija mums ļauj ietaupīt vienu miljardu gadā. Tas ir tas, ko mēs ietaupām efektivitātes līmenis eh, ir mm, uzlabojis līdz 86%. Pirms pāris gadiem šis rādītājs bija tikai ap 60%. Ja izpētīsim eh, situāciju mm, savienībā un ja eh, optimizēsim to vēl vairāk, tad varēs ietaupīt vēl uh, 250 miljonus vismaz eh, tam klāt, eh, ko ietaupām jau šobrīd. Ja paskatīsimies uz eh, elektroenerģijas līdzvarošanas tirgus integrāciju, te arī var sagaidīt labu pievienotā vērtību šobrīd dažiem pilotprojektiem. Mums jau ir labi panākumi, varam ietaupīt jau tagad ap 700 miljoniem eiro, kad šis līdzsvarošanas tirgus, tā integrācija tiks pabeigta, tad varēs runāt pat par 3 miljārdiem eiro tik lielu ietaupījumu. Diezgan daudz. Tas ir par elektroenerģiju. Runājot par gāzes tirgus integrāciju, nu te ir trīs kartas. Un te var aplaukot atšķirības avotu izmaksās Tas ir pieg piegādātāju mm, izmaksas piegādājot uh, patērētājiem uh, gāzi. Un principā, ka līmeņa atzīmi paņēmām TTF um, Nīderlandē, mm, tas ir dzeltenais, un tad um, uh, jūs atšķirības redzat uh, zilā krāsā, gaiši zilā un tumši zilā. No 1 līdz 3 eiro ir šī atšķirība, un tagad uh, gadu laikā baltā zona kļuvusi lielāka, un tā palielinās ne tikai no austrumiem uz rietumiem, bet uh, tā daudz vairāk uh, palielinās un koncentrējas ap uh, vislielāko tirgu Nīderlandē. Tātad konkurence ir pats svarīgāka nekā um, geogrāfiskais izvietojums tuvu pie avota. Uh, Tā tad mēs uh, redzam, ka mūsu plāns ir bijis pareizs, un mēs ejam pareizajā virzienā. Es šeit atsaukšos uz mūsu aktivitātēm līdz šim. Tā ir statistika. Grūti ir um, raksturot mūsu aktivitātes um, konkrētos skaitļos, bet eh, pastāstīšu, ko aģentūra ir izdarījusi, eh, runājot par atzinumiem, rekomendācijām, lēmumiem eh, sešu gadu laika līdz 17. gadam. 180 normatīvi akti tika sagatavoti lielākoties atzinumi un rekomendācijas. Lēmumu pieņemšanas pilnvaru mums nav, izņemot ļoti konkrētus gadījumus. Tātad uh, lēmumi tiek pieņemti tikai, ja nepieciešama remita īstenošana, tam es pievērsīšos atsevišķi. Nu, un tad arī runa ir par, um, teiksim, tehnisko uzdevumu un metodoloģiju, kas um, ir izaicinājums ne tikai mums, bet arī nacionāliem regulatoriem. Es uh, nestāstīšu pilnīgi par visu, kas te rakstīts, un tas ir tāds kopsavilkums. To, ko pēdējo 5-7 gadu laikā esam izdarījuši. Un uh, tas ir mans mēģinājums uh, visu apkopot, tā kā atvainojiet, tas noteikti nav pilnīgs, bet um, es vēlos atsaukties konkrēti uz uh, tirgus pāraudzību. Kopš 12. gada mēs gatavojam tirgus pāraudzības ziņojumu un mēs katru gadu izskatām uh, notikums iekšējā tirgu, konstatējam, kādi izaicinājumi ir parādījušies, kādas barjeras gludi funkcionēšanai, teiksim, ir atrodamas. Noteikti nu, jūs dzirdējāt, bet, nu, viena no problēmām šobrīd, integrējot iekšējo elektroenerģijas tirgu, skar uh, pārobežu apmaiņu un e, šīs apmaiņas kapacitāte. Tā pagaidām ir ļoti fragmentāra. Varētu drošā veidā piedāvāt daudz vairāk. Esam apreitinājuši līmeņa atzīmes kapacitāti un e, paska esam paskatījušies, e, cik uh, tirguma principā būtu pieejams. Un tikai vidēji 50% no tā, kas varētu tikt piegādāts reāli tiek piegādāts. Un um, pie dažām robežām um, šie skaitļi ir vēl mazāki, teiksim, uh, no Čehijas uz Poliju, ceļojot no Slovākijas uz Poliju, no Vācijas uz Poliju, tikai 0 līdz 2%, citur um, situācija ir labāka līdz 30%. Kāpēc? Jo mm, kapacitātes aprēķināšana. Mm, notiek tāda nedaudz varbūt novecotā veidā. Pārobežu kapacitāti uzskata par pārpalikumu no sistēmas drošības vienādojumiem, un daļai tas ir saistīts ar to, ka sadarbības līmenis um, starp padeves sistēmām uh, nesasniedz to līmeni, ko pieprasa trešā enerģētikas pakotne. Uh, Un te mēs piedāvājam uh, grafiku, kas uh, parāda, kā var šo sadarbību uzlabot. Jūs redzat, šobrīd mēs tiešām nepārsniedzam pat 30% no iespējamās sadarbības, un, un nevienmēr noteikumi tiek ievēroti. Tātad tais operatori dara labu darbu, bet tiem vajadzētu darīt daudz vairāk, lai iekšējiem tirgumam būtu iekšējais tirgus varētu attīstīt visu savu kapacitāti. Aplūkojot gāzes tirgu, arī šeit ir uh, vairāk izaicinājumu, daži tirgi labāk attīstīti. Uh, Lielbritānija, Nīderlanda, TTF esmu jau pieminējis, tur daudz likviditātes, uh, lai, teiksim, tirzniecības kritērijus izpildētu, citi tirgie pielāgojas šobrīd. Uh, bet kas ir labi, tirgi Čehijā un Slovākijā uzlabojas. Tagad sasnieguši nākamo līmeni, varētu teikt, bet arī tur var situāciju var uzlabot. Un par mūsu aktivitātēm un remit, kur runa ir par um, varumtirdzniecības enerģetikas uh, tirgus uzraudzības pieju. 11. gadā aģentūra saņēmusi mandātu uh, lai sniegtu regulatīvo uh, uzraudzības pārskatu attiecībā uz uh, visādu veidu enerģiju, ko piegādā Eiropas Savienībai. Un uh, tā arī esam darījuši. Kopš 16. gada mums ir informācija par uh, visām transakcijām, mm, faktiskām, reālām un virtuālām piegādēm uz Eiropas Savienību. Uh, Un tad mēs izmantojam tādu trauksmes signālu sistēmu. Mēs piefiksējam, kad, teiksim, tiek pārkāpti tirgus noteikumi. Dažkārt eh, notiek tādas dīvainas transakcijas nedaudz, bet eh, šī ļaunprātīga izmantošana netiek konstatēta. Un mums eh, ir tāda automātiskā skrīninga sistēma, kas piefiksē šādus notikumus kā anomālus notikumus. Uh, Un tad mēs manuāli izvērtējam katru šādu anomāliju un izlēmjam, vai izmeklēt situāciju tālāk uh, uh, vai nē. Nu, to izmeklē tālāk tikai, ja tiešām konstatē remit noteikumu pārkāpumu. Jā, aplūkosim, cik remit pārkāpumu uh, notiek, nu, vismaz tie pārkāpumi, par ko mums tiek ziņots. Nu, ir vairāk notikumu tagad pēdējo gadu laikā. 17. gadā, piemēram, 85 šādi pārkāpumi tika konstatēti. Diemžēl, un te man jāatgriežas pie resursu problemātikas, mēs nevaram visus šos gadījumus izskatīt, mums trūkst, trūkst resursu. Tātad um, palielinās um, neizskatīto um, gadījumu uh, skaits 137 uh, gadījumi gaida mm, izmeklēšanu, un tas tiešām daudz vairāk nekā līdz šim. Un ko mēs darām, veicot šādu izmeklēšanu? Mēs mēģinām konstatēt, kurš, uh, kur pārkāpums ir noticis, uh, Eh, kas tad konkrēti netika ievērots eh, un kādi ar to ir izaicinājumi. Kad eh, tīklu kodeksi tika pieņemti, daudziem nu, šķita, ka darbs ir padarīts, bet tas tā nav, jo daži tīklu kodeksi mm, kļuvuši vienkārši par vadlīnijām. Un nepieciešami ir specifiskāki tehniski uh, noteikumi, tad tehniskais uzdevums un metodoloģija, ko es jau pieminēju. Mm, ja, mm, ja paskatīsimies uz šiem specifiskiem noteikumiem, tad mums tādu ir ap 200. 200 uh, noteikumiem, uh, no noteikumu um, kopam, kas, eh, kas, kas vēl ir jāpieņem, par kuriem vēl lēmumi ir jāpieņem. Tā kā noteikti nevar uzskatīt, eh, kā ar tīklu kodeksu ieviešanu visi darbi tika padarīti. Godīgi sakot, eh, uz mūsu pleciem bija mm, uzgolies tāds daudz smagāks sloks nekā to varēja paredzēt sākumā. Mums arī jāziņo par to, kā šie dažādi kodeksi tiek īstenoti. Un uh, dažas publikācijas uh, gribētu pieminēt atsevišķi, piemēram, par starpsavienojumu punktiem gāzes sistēmās un attiecīgiem sastrēgumiem šajā sistēmā. Pēdējais no kodeksiem, kas tika pieņemts bija par eh, gāzes tarifiem. Lielākoties runa tur ir par caurskatāmību. Eh, un tā ir jānodrošina nacionāliem regulātoriem, eh, konsultējoties un publicējot metodiku gāzes transmisijas cenu noteikšanai un arī sastādot ziņojumus, lai saprastu, vai viss saskan ar tīklu kodeksos noteikto. Un šeit ir arī runa par konsultatīvo dokumentu, ko bija plānots pārskatīt šogad. Kaut kad vasarā šķiet, ka 19 eh, tīklu kodi tiks pārskatīti vienlaicīgi, un gāzes tarifu komandā strādājošajiem tas noteikti būs ļoti interesanti. Vispēcot par remitu. Kā jau minēju, tā ir divu soļu pieeja. Pirmkārt, automātiskas pārbaudes. Šobrīd saņemam aptuveni 45 līdz 50 miljonus ierakstu par dažādajām transakcijām katru mēnesi. Un izmantojam sešus brīdinā, Parasti ir aptuveni seši brīdinājumi par šādiem te anomāliem gadījumiem automātisko pārbaužu rezultātā. Nu, tātad aptuveni trešā vai ceturtā daļa no kopējās informācijas sistēmā. Un par šiem visiem mēs e, ziņojam nacionālajām iestādēm. Katru mēnesi ir aptuveni 50 e, tādu aizdomīgu gadījumu. Nu, mums droši vien būtu vajadzīgi 20. Uh, e, brīdinājumi, ja runa ir par eh, dažādiem eh, ļaunprātīgas izmantošanas eh, mēģinājumiem. Mm, tad mēs varētu konstatēt faktiski visu tirgu, kas nenotiek atbilstoši noteikumiem. Ja mums ir tikai seši šādi brīdinājumi, nu, tad mēs varam uzraudzīt trešo daļu tirgus. Nu, lūk, tā kā tikai aptuveni 10% gadījumu ir izskatīti no tiem, kas būtu jāizskata. Nu, un mēs eh, tirkus eh, spēlētājiem mm, nerad varam norādīt eh, tieši kādiem aspektiem tad pievēršam uzmanību. Nu, lūk, un es jau drīz būšu savu prezentāciju beidzis, un Karits varēs pastāstīt par tīrās enerģijas pakotni. Šajā tālā jūs varat redzēt mūsu darba plānu. Mums ārkārtīgi trūkst cilvēku un resursu. Eh, ļoti iespējams, ka eh, mums nāksies jau eh, samazināt remita darbus. Šomēnes bija problēmas ar līdzekļu atrašanu licencēm un citām lietām. Mums bija jārod aptuveni pusotras miljonus. To pašā pēdējā brīdī arī atradām. Nākamajam gadam mēs vēlētos vēl 31 darbinieku, lielāko daļu tieši remit vajadzībām. Un šeit ir jādomā arī par to, kā mēs samērojamies ar citām institūcijām. Nu, komisija mm, piedāvā papildus 7,8 miljonus, 3,5 no tiem būtu remita infrastruktūrai, bet tā pašā laikā mums ir jānodrošina nepieciešamie līdzekļi arī mūsu uzraudzības programmatūras licencēm. Nu, lūk, un ne, eh, došu iespēju Garitam pastāstīt par eh, tīras uh, enerģijas pakotni. Very much. Uh, I think it was very interesting. Uh, Paldies, tiešām interesanti informācija. Nebija tik viegli izsakot. Bet, nu, tagad labprāt uzklausīsim jūsu kolēģi. Paldies! Nu, es ceru, ka manis teiktais būs mazliet vienkāršāks. Runa ir par uh, nākotni un par aģentūras nākotni. Ir tiešām labi, ka mūsu vidū ir tik produktīvi darboņi kā Alberto. Un arī statistika jau liecina, cik daudz ir ticis paveikts kopš aģentūras izveidošanas. Ir skaidrs, ka ir jāvirzās uz priekšu, aģentūrā ir arī jauni uzdevumi. Ekrānā varat redzēt dažādos jaunos uzdevumus. Es varētu rezumēt, ka aģentūrai ir jāpaplašina savu lomu, jo īpaši jau eh, tāpēc, ka ir nepieciešams uzraudzīt dažādās Eiropas struktūras eh, Līdz šim tas nav pietiekami darīts. Eh, lūk, tātad dažādas nacionālās organizācijas, eh, um, dažādas būtiskās Eiropas līmeņa eh, struktūras un organizācijas. Tām ir nepieciešama atbilstoša uzraudzība, un to ģentūra varētu īstenot caur tīrās enerģijas pakotni. Es gribu teikt īpašu paldies parlamentam. Jūsu pienesums ir bijis ļoti būtisks, cik tā runa ir par aģentūras lomu un nākotni. Mēs varam tikai piekrist visam tam, ko savos formulējumos ir ierosinājis parlaments. Mums varbūt ir viedoklis, kas nedaudz atšķiras no padomes šā brīža nostājas. Nu, daži no šiem jautājumiem ir ļoti sarežģīti pakotne ir ļoti ambicioza un ir ļoti svarīga, lai viss tiktu pareizi un precīzi formulēts, jo mums eh, gal galā būs eh, jāsadzīvo ar eh, sākām aģentūrām. Un dažas viedokļu atšķirības salīdzinājumā ar padomi ir mm, tā plaši runājot tādas, ka mēs vēlamies, lai tīrās enerģijas pakotne virzītos uz priekšu un papildinātu trešo pakotni kas ir jau daudz ko devusi Eiropai, bet eh, tā var dot vēl vairāk. Lūk, mūsuprāt, padomē nav vērojams tāds pats ambīciju līmenis kā parlamentā. Nu, lūk, aģentūra jau kādu laiku strādā, un dažas jomas, kur mums ir lēmumu pieņemšanas pilnvars, ir ļoti sarežģītas. Piemēram, jo īpaši jau NRA gadījumā Ja kādai nerāna nepiekrīt eh, mūsu pozīcijai, tad mēs nevaram eh, pieņemt lēmumu. Un tad, kad eh, runa ir par nacionālajām regulātoru aģentūrām un sadarbību ar tām, Lūk, ja kāda iebilst, tad mēs nevaram panākt vienošanos. Pāris nacionālās aģentūras nepiekrīt, nu un tā rezultātā tad arī nav nekādas iespējas pieņemt būtiskus lēmumus. Uh, nu, nereti ir grūti eh, pārliecināt 28 eh, dalībvalsts un aģentūras vienmēr būt vienisprāts visos jautājumos. Nu, lūk, tāpēc mums eh, ir bažas par padomas piedāvātajiem formulējumiem un lielāku priekšroku dodam parlamenta ierosinājumiem, kas ir ambiciozāki. Tāpat arī runājot par jauniem uzdevumiem un par lēmumu pieņemšanu, kas notiek aģentūrā. kur aģentūrai ir iespējas pašai pieņemt lēmumus bez nepieciešamības absolūti visu atrunāt tiesību aktos. Ir parlaments ir iecerējis dot lielāku brīvību aģentūrai, nevis um, visu um, sīki un detaļās regulēt. Mūsuprāt, tā būtu daudz atbilstošāka pieeja, proti ļaut aģentūrai zināmu uh, lemt spēju Arī tirgos ir vērojams milzīgas izmaiņas - digitalizācija, dekarbonizācija, piemēram. Nu, un domāt, ka mēs varam eh, pieņemt tādu tiesību aktu, kas būs tikpat aktuāls šodien arī pēc desmit gadiem, nu, diez vai. Tāpēc uh, aģentūrai būtu jābūt iespējai arī pielāgoties uh, situācijas attīstībai. Tas būtu ļoti praktisks risinājums, un tāpēc mēs atbalstam parlamentu nostāju. Uh, Mūsuprāt, tā, tā ir daudz vairāk uz nākotni vērsta, ja salīdzinām ar padomes idejām. Nu, padome savā ziņā gan arī vai kāpjas atpakaļ, un tas būtu ļoti žēl. Viens no strīdīgajiem jautājumiem, kur ir tāds dabisks dabiska spriedze, proti direktoru loma un Nacionālo regulatīvo aģentūru loma. Un te ir iespēja uzklausīt arī direktoru un aģentūras un saprast, ko tad katra puse par to domā. Atālā ir redzams trešajā pakotnē noteiktais eh, pilnvaru sadalījums, proti, eh, kad eh, lēmumu pieņem direktors, kur ir nepieciešams nepieciešama valdes piekrišana, kad nē. Ja mēs skatāmies uz regulātoru valdi, tad jāsaka, ka atsevišķi formulējumi jaunajā tīrās enerģijas pakotnē ir tiešām atzinīgi vērtējami. Lai mēs būtu ambiciozi, mums ir nepieciešams eh, direktors, kam ir reāla vara. Viņam ir jābūt iespējai nākt klajā ar ierosinājumiem eh, pēc paša iniciatīvas, protams, ar eh, personāla atbalstu. Nu, lūk, direktoram un valdei ir kopīgi jāstrādā. Uh, process ir vērsts uz sadarbības veicināšanu. Uh, iepriekšējos formulējumos izskatījās, ka direktoru loma tika vājināta. Proti, direktoram būtu mazāks pilnvaras un direktors vairāk būtu tāds uh, sekretariāta pārstāvis nekā reāls lēmumu pieņēmējs. Un tā kā es domāju, ka formulējumi ir uzlaboti, bet mums ir jābūt piesardzīgiem, um, domājot tieši, kā tas viss darbosies. Nu, un varbūt kā Alberto arī būs kas piebilstams. Tādējādi mēs varētu dzirdēt, ko tad aģentūras direktors domā par direktoru lomu. Nu, un runājot par to, cik būtiski aģentūrai ir spēja iekasēt nodevas šī te ideja, ka aģentūra var iekasēt uh, maksu no nozares, var runāt pēc uh, paša pieredzes. Īrijā mums uh, šāda iespēja pastāv. Un tas ir ļoti vērtīgi, ka aģentūra var uh, nepastāpināti nu, iekasēt uh, nodavas uh, un tā negūst savus ieņēmumus no kopējās sistēmas, konkurējot arī, piemēram, ar veselības eh, aprūpi un citiem būtiskiem jautājumiem. Tas, ka aģentūra var noteikt eh, zināmu maksu, eh, tas ir ļoti labi. Mm, šīs te nodevas to apjoms vēl tiks pārbaudīts, to darīs gan komisija, gan administratīvā valde, gan regulātora valdes. Un, tam nav nekādas vainas, bet pat šī iespēja noteikt maksu vai kādas nodevas un iespēja tās iekasēt. Pilnīgi noteikti stiprinās aģentūru un vairos tās iespēju īstenot tajos ticētos pienākumus. Nu, un nu, varbūt vēl nedaudz pareklamēšu mūs. 5. jūlijā ir plānota konference, aicinu visus piedalīties. Mums patīk no visiem dzirdēt, īpaši jau no Eiropas parlamenta. Mēs negribam dzirdēt tikai nozars pārstāvjus. Labprāt, uzklausīsim arī parlamenta deputātus. Paldies par šo ielūgumu, saka priekšādātājs. Redzu, ka ir divi kolēģi, kas vēlas izteikties. Nu, lūk, jūs runājāt par īriju, un tāpēc pirmajam došu vārdu Kelija kungam no īrijas. Paldies! Paldies vēlreiz par prezentācijām! Protams, ka šis mums ir ārkārtīgi būtisks jautājums, un tas tieši parādās mūsu diskusijās. Aģentūrai ir nepieciešami vajadzīgie resursi, un, kā jau arī Garets teica, lai varētu īstenot visu tai uzticēto. Nu, lūk, un viss jūsu teiktais apliecina to, ka Eiropas Savienībā nav tik svarīgi, vai esat liela vai maza valsts, ar apņēmību ir iespējams visu īstenot. Jo nu, īpaši jau ņemot vērā Brexit. Ir ļoti labi, ka arī īrijas īpašās situācija tiek atzīta visās jomās. Tika minēta arī tīras enerģijas pakotne un tās nozīme nozars uzraudzībā. Šobrīd notiek trialogi. Viens no tiem ir plānots rīt, bija jānu referents sanāksmi vakar. Ļoti svarīgas ir ambīcijas. Parlamentam te ir ļoti būtiska loma spēlējama. virzot uz priekšu arī padomi. Mēs kāpēc padomē ir zināma atturība, jeb ko darīt ātri. Un es domāju, ka tas apliecina parlamenta lomu, varbūt mēs objektīvāk skatām lietas Eiropas līmenī. Un varam nākt klajā ar uh, jēgpilniem priekšlikumiem. Un savukārt uh, padomas šķiet uh, cenšas bremzēt notikumu gaitu. Uh, Nu, bet cerams, ka būs ar, tomēr labs noslēgums darbam pie tīras enerģijas pakotnes un neapšaubāmi mums ir sava loma spēlējama. Ceru, ka varēsim sadarboties un arī energoregulātoru sadarbības aģentūrai nodrošināt nepieciešamos resursus, lai tik tiešām tīrās enerģijas pakotni varētu atbilstoši īstenot. Es esmu pārliecināts, ka mēs to varēsim panākt. Vēl ir jomas, eh, kur iespējami uzlabojumi, un uh, kur varbūt mums ir jāizmanto savus spēkus kā parlamentāriešiem, lai tomēr uh, sapurinātu arī padomi. Paldies! Paldies uh, kolēģiem par ļoti vērtīgajiem komentāriem. Federlai kungs izteiksies Pētersena kunga vārdā, kurš ir ziņotājs atcer jautājumos. Mr. Chair, and uh, Mr. Peterson sends his uh, apology. Paldies, nu, kolēģis atvainojos, ka nevar būt šodien šeit uh, mūsu video, viņš atgriezies Dānijā, bet Pedersen kungu vārdā katrā ziņā vēlos paustiņa izpratni, atbalstu darbā pie šī dosie, kopā ar atceru pārstāvju viņi bija teicamu sadarbību, un viņš jau īpaši tās izmet šo iespēju, lai īpaši uzteiktu Alberto Patošņikunga direktora veikumu, jūs, piemēram, gandrīz uh, tiks nolikts, bet uh, jūs detalizētu aprakstījāt, pie kā turpināsies darbs. Un... Jo īpaši vēlamies izcelt to, ka Eiropas Savienības eh, sadarbība mm, tātad eh, energo vietās, lietās ir labi jāpārvalda un aģentūra seko līdz tam, kas notiek darbā, lai turpinātu integrēt kopējo energo tirgu. Un skatības labad piebildīšu, ka energotirgus e, integrēšana ir svarīga mūsu atjaunamo resursu saistību izpildē visā Eiropā, un tādēļ direktora kungs, Pedersena kungs, jā, ir apmierināts ar progresu, kas tika panākts darbā pēc atceru regulas. Tas mums dos papildus pilnvaras un dos arī iespējas iegūt nepieciešamo finansējumu. Mēs pieņemam uz tirgus balstīt pieeju. Esmu Skandināvs, tāpēc īpaši esmu pateicīgs par šādu pieeju. Dalībvalstu regulatoriem nedrīkst ļaut diskriminēt energo resursu piedāvātājus no citām valstīm. Tas, starp citu, Kelija kungs, tieši tādēļ parlamentiem ir iespēja šeit pieņemt tādu plašāku pieeju energo tirgumu attiecībā uz tā integrāciju. Jums nav nekāda finanšu interešu, kādas ir dalībvalstu energo kompānijām jāraugās uz lietu plašāk. Nu, turklāt esmu pārliecināts, ka parlamenta nostāja nāks par labu pilsoņiem un Eiropas nozarē kopumā. Gala beigās tas viss tā būs, jo mēs uz šo jautājumu raugāmies plašāk nekā dalībvalstis. Iekšējā tirgonie jāplūst tikpat brīvi kā citām precēm pakalpojumiem, bet ir kolēģi, kas eh, gatavoties eh, vēlēšanu kampaņām, uzsver, ka pārāk daudz tirgus un brīvības pārāk maz, eh, tā teikt, humanitāru resursu, bet šeit nepilnīgi skaidrs, eh, ka ir runa par eh, tādu tirgus jomu, kur pārāk maz tirgus brīvības, kas nāk par labu pilsoņiem. Protekcionisms ir šeit bijis spēkā pārāk ilgi, traucējis enerģijas plūsmu, pati cenas ir kritušas, piemēram, uz saules un vēja enerģiju. Parlamentu vārdā aicinām, lai valsts un padomi ņemt vērā klimata saistības, kas uzņemts Parīzē, un salīdzināt tās ar atsvēru regulas nostādnēm. Ja šīs abas lietas eh, nesakrīt, un mēs zinām, ka tās tiešām nesakrīt, tad tomēr jāorientējas vairāk eh, parlamenta nostājas virzienā. Un kolēģis pēc eh, savas sakāmo ar vārdiem, ka viņš ir gatavs turpināt sarunas pilsoņu vārdā, tie mūs ievēlējuši, un aicina izrādīt drosmi šajos svarīgos jautājumos. Paldies! Nu jā, es esmu drošs, ka pēc brīvdienām vēl tiksimies ar Patočinu kungu, pirms viņa pilnvaru laiks ir beidzies, pirms viņš tātad noliek savas, kā atcer direktora pilnvaras. Jūs pieminējāt, tiešām viņa pilnvaru laiks beidzas, bet es tomēr ceru, ka septembrī vai vēlākais oktobrī mēs tiksimies vēlreiz. Mm, Tad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim Oliveram Koham. Izstāties par šo jautājumu. Lūdzu, Koha kungs. Paldies par šo ielūgumu. Komisijas prāta atsver noteikti ir pelnījis vismaz tikpat daudz uzmanības kā tādi notikumi kā Brexit, par ko jūs spiedāt eh, pirms tam, varbūt eh, rezonance nav tik plaša, bet, eh, nu, vajadzēja vēlreiz uzsvērt, kāds ir spēlējis tiešām būtisku lomu iekšā tirgus izveidē. Nu, tas ir izkristalizējies tikai pēdējo gadu gaitā, jo tikai pēdējos gados ir tiešām šis problēmas jāaktualizējušās jautājumi, kas līdz šim bijuši fragmentēti. Nu, tikai pēdējos trīs gados cilvēks sapratuši, ka atceru loma ir eh, bijusi visnotaļ pozitīva. Un nu, šodien nav tā īstā vieta laiks, kur īpaši to izcelt, tāda pat Lučīka kunga un viņa komandas darbu. Es domāju, tas būtu eh, pelnījis, viņš būtu pelnījis balvu kā tāds, tā, tāds neredzamais eh, iekšā tirgus varonis. Tā Iekšējais tirgus sasniedz piegādes drošības efektivitāti, kādas, kāda izpaliktu bez sadarbības un sastarpības saslēgumiem. Un visbeidzot, ko vēl sagādāt šeit visiem klātsošajiem, tas kaut kādā patērētājiem dod krietnes ietaupījums. Bez iekšējā tirgus pilsoņiem, patērētājiem nāktos šķirties no krietni lielākam summām. Varbūt šeit mēs pilnībā neņemam vērā Brexit kontekstu bet nu, tas ir mūsu pienākums. Izvairīties no pārliekām izmaksām, ar ko saistītos iekšējā tirgus eh, neieviešana. Bet Točņikungs tikai dažos slaidos to visu atspoguļos, domāju, ka viņš varētu turpināt stundām ilgi par to, kāda ir eh, pat labāk pastāv šie šķēršļi iekšējiem tirgumam, kas neļauj līdz galam baudīt šī tirgus eh, augļus. Uh, un kas izmaksā visiem pilsoņiem papildus eh, rocību. Nu, piemēram, robežu bloķēšana, labs piemērs. Nu, iespējams, ka arī tur mums tuvākajos mēnešos eh, vajadzēs parlamenta atbalstu. Un pat ošī kungs jūs eh, pareizi atzīmē, ka tā ir neparasta situācija, ka 50% no preču tātad saņemšana šajā jomā ir uh, bloķētas. Elektrotirgū tā tiešām notiek. Citā jomā es nezinu, kur tas vēl tā varētu būt. Un te es nu, viennozīmīgi nostājos atceru pusē, ka tā problēma, kas ir jārisina, tad mēs to arī vēlamies risināt. Mēs redzam, ka process nebūtu nav vienkāršs. Grūti vienoties uh, starp dalību valstīm. Pašām pārsteidzošā kārtā atcēla regula ir vienīgā, kur padomi nav spējas vienoties pat par eh, vispārējo pieeju, lai gan mēs ceram, ka tuvākajās dienās tas varbūt tiks eh, novērsts. Bet, nu, lai nu kā, atcer eh, uzdevums, piemēdojot, izstrādājot kopēju tirgu arī nākotnē spēlē, spēlēs svarīgu lomu. Ir svarīgi saprast, ka atcer ir ne tikai tāds tehnisks atskaitīšanās uh, kantoras, bet ka tam ir būtiska funkcija tirgus eh, kontekstā. Sadarboties ar dalību valstīm ir nepieciešams kāds, kas lapo kā vidutājs, kā arbitrs. Bez šādas aģentūras šķēršļa būtu vēl vairāk. Un tāpēc komisija aicina atzīt, ka mm, tā kā ir nepieciešams vai kāds pasākums, mums būtu milzīgs problēmas iekšējā tirgu, ja Aktuālā situācija, ko esmu izveidojuši uh, trešo pakotni 9. gadā, tagad uh, tiktu mainīta retrospektīva. Ir daži atsevišķi priekšlikuma elementi, kas tiešām pagriez pulksteni atpakaļ. Ceru, ka trilogu gaitā gada otrajā pusē mēs uh, radīsim risinājumus, kas to novērsīs ja parlaments turklāt varētu sniegt atbalstu komisijas piedāvājumiem, proti, uz pavisam nelielu paaugstinājumu attiecībā uz eh, atceru lomas paaugstināšanu tajās jomās, kur eh, enerģētikas politika ir attīstījusies. Tas būtu visnotaļ jauka, bet kādā ziņā diskusija par atceru ir būtiska diskusija, kas notiek iekšā tirgus funkcionēšana. Un tādēļ varam vien cerēt uz parlamentu atbalstu. Un vēlreiz vēlos pateikties uh, atcer par eh, šo svarīgo lomu. Komisijas eh, komanda šeit ir tiešām pavisam mazītiņa, jūs pat nevarat iedomāties, eh, cik maz mums ir cilvēku, un tāpēc bez jūsu pienesuma iekšējais tirgus nevarētu normāli funkcionēt, un tādēļ vēlreiz paldies jums. Paldies jau par šīs dienas prezentāciju, un cerams, turpmāk labu sadarbību. So, thank you for your valuable remarks, Mr. Koch, and uh, could you... Paldies, Koha kungs. Un nu, vēl viens kolēģis ir lūdzis vārdu. Langēna kungs, jūs nepiedalījāties prezentācijā, bet, laikam, es ar to jau iepazinušos, un jums ir savs viedoklis. Lūdzu. Jā, nu, diemžēl aizkavējos. Jo, nu, vienlaikus notika arī eh, ekonu komitejas sanāksme, nu, līdz ar to tur nevarēja piedalīties, bet eh, iepazinos ar prezentācijām un var pienoties doktora Koha eh, sacītiem, ka atcer veic svarīgu darbu. Parlamentam ir nostāja tiecībā uz eh, izmaiņām atcer regulā. Un 26. februārī mēs pieņemam savu atziņumu, nu, un padomē nekas nenotiek, diemžēl. Tur nav mazākās vēlēšanās, eh, tātad eh, no padomas puses eh, šajā svarīgā tēmā mums tuvināties dialogu gaitā. Es nu, tad brīnos par to. Es vēl pateicīgs priekšstādātāju vietnieks, ja jūs uzrunātu Buzega kungu, ka viņam vajadzētu protestēt. Nu, šo nedrīkst atgrūst aizvien tālāk šo attīstību aktīviem, tāpēc, ka padomu to nevēlas, līdz mums līdz stūras beigām, bet jāpanāk, lai Bulgārijas prezidentūras laikā, jā, un mēs strādājam par to, kāpēc nesā, nesāks trialogi. Kas tur notiek? Te vēlos pasītot to, ko sacīja Koks, jo ir nepieciešams panākt uzlabojumu. Mēs nevēlamies eh, tās kompetences, ko atcer pats tur eh, vēlās, bet arī nedaudz tālāk par Eiropas komisiju, var, nu, nedaudz mazāk nekā Eiropas komisija, katrā ziņā vairāk nekā dalībās mēs esam gatavi piešķirt papildus kompetences atcer. Nu, un eh, tāpēc nevajadzētu gaidīt līdz vēlēšanām, un tad eh, īsti pirms legislatīvā perioda beigām pēkšņi konstatēt, ka mums nav vienošanās. Nu, tas eh, atcer šādu attieksmi nopelnīs. Paldies! Protams, mēs esam viensprātis. Nu, noteikti nodosim tālāk Jūsu jautājums Buzekungam, rītā varēsiet personīgi viņu tikties un attiecīgi šo ideju tālākiem izklāstīt un ko es vēlties. Nu, gāzes, tad, tad šo te direktīvu varētu nedaudz vēlāk pieņemt. Nu, labi, vārds par Dočīgu kungam. Vai jūs kolēģim? Es vajag pak pakomentēt nemat izskanējušo. Vēlreiz nu, vēlos pateikties visiem par pausto atbalstu aģentūrai. Tas tiešām ļoti noderīgi. Es tad arī attiecīgi varu uh, ar savu vīru kolēģi pārslēgties savā dzimtajā valodā, gēļu valodā, ja? Ir tāda iespēja. Čenon. But I, I will limit my, my, my, my use. Nē, nu, nu, tur ir aprobežošos. Es nolasīju dažus teikumus īri gēļu valodā, vēl es nesmu dot šo brīnišķīgo iespēju. Bet, nu, labi, Patočņī kungam nav iespējas varbūt vēlreiz eh, plašāk izvērsties, bet mēs, kā NRA, esam noteikti ļoti pateicīgi Patočņī kungam. Viņš izveidoja šo aģentūru, tā bija sārkārtīgi sekmīga, tā daudz ko sasniegus, un mēs regulatoru vārdā tiešām vēlamies jūs pateikties. Uh, Nu, varbūt paudīšu tikai dažus komentārus. Pirmkārt, uh, paldies, Kelī kungs jums, Langen kungs jums un, un Pedelē kungs jums par lepniem vārdiem, par attiecībā uz aģentūru. Un paldies arī jums visiem parlamentāriešiem, īpaši šai komitejai par pausto atbalstu. Jūs vēl šis ir mūs atbalstījuši. Tā skāt arī bučeta jautājumus, bet ne tikai. Jūs alaži atbalstīt mūsu veikto darbu, veltēt mums pietiekam daudz uzmanības. Pedersen kungs dievreiz eh, apmeklējis Ljubļānu. Abas vizītes ir bijušas ārkārtīgi konstruktīvas, un esmu pateicīgs par sadarbību, ko esam uzturējuši, strādājot pie tīrās enerģētikas pakotnes. Tas tiešām bija tāds labs atbalsts mūsu darbam. Nu, no manas puses vēl varbūt divi īsi komentāri, jo jautājumu tā īsti neizskanēja, tā kā varbūt es varu pēdējās man rīcībā esošās trīs minūtes izmantot, lai paustu divus komentārus. Pirmkārt, Garets jau pieminēja ko tādu, nu, kas liecina par tādu dinamiku attiecībās starp NRA, tātad regulatoriem un, un, un, un aģentūru un padomi. Padomis priekšlikums faktiski mēģina izmainīt šo dinamiku. Un nu, viens no jautājumiem, ko prezentēja Gārits, ir patreizējā loma, ko spēlē padomi un regulatori. Padomē jāsniedz atzinums pirms uh, direktors var pieņemt konkrēts lēmums, bet katrā ziņā vairāk aspekti, kuros uh, tātad uh, atzinums nav nepieciešams. Mēs apspriežam mitiem visu, process tiešām ļoti iekļaujošs, bet uh, gala beigās ir nu, šāds tāds aktivitātes, darbības, kuras aģentūra veic un kur uh, direktoram pēdējais vārds un kur direktoru padomi var uh, komentēt, bet bloķēt neko nevajag. Un viens no svarīgākajiem dokumentiem šeit ir tirgus uzraudzības ziņojums. Cerams, ka esat to redzējuši, mēs to katru gadu šeit prezentējam. Un mēs tur uh, pētām, kas notiek dalību valstīs, mēģinam uztaustīt problēmas, barjeras, aizkavējumus, neatbilstības. Un um, aģentūra ir neatkarīga um, starpībā ar regulatoriem, un tas tādēļ, lai mēs varētu uh, atspoguļot šeit uzticamu un adekvātu vainu, kas tad īsti notiek. Es tāluši mēģinu ieklausīties, ieklausīties eh, valdes locekļu sacītajā, regulās regulatošajā padomē, bet gala beigās mēs eh, dodam tādu objektīvu, neitrālu ainu. Un, manuprāt, iznākums būtu krietni citāds, ja regulātori padome uh, ja mēģinātu izpatikt visiem regulatoriem. Jo nu reizēm ir jāsaka tāds, kas varbūt regulatoriem īsti neiepēsīts, bet uh, tādā es domāju, mēs arī, arī viņiem palīdzam izceļot viņu problēmas. Nu, tā kā tas, um, kā ir izveidot patreizējais regulējums, tātad sadarbības starp valdi un, un uh, direktoru, manuprāt, šī, šī sistēma tie ir laba. Tā liecina par to, ka mēs strādājam vienu mēķu vārdā. Un aģentūras loma ir uh, norādīt, kur tad ir tādas labas uh, un labi pasākumi tiek veikti, kur problēmas. Tas pats attiecas arī uz remitu, jo aģentūrai jānodrošina tas, ka, ka remit tiek uh, konsekventi piemērots visās tādās valstīs. Vismaz jau par resursiem. Un mēs esam lūguši piešķirt mums papildus resursus pirms mums tika uzticēts remit. Šķiet, jau vairāk kārt pieminēja kritērijas, pie kā strādājam kopā ar FERC, feder, Federālo ASV enerģētikas komisiju. Nu, Nu, viņi, piemēram, izmanto, viņi, viņi rīcībā ir trīsreiz vairāk resursu nekā mums, un tas nav īsti godīgi, ne attiecībā pret mums, bet pret uh, Eiropas patērētājiem. Ja viņiem ir tiesības būt drošiem, būt pārliecinātiem, ka elektro cenas un gāzes cenas uh, atbilst uh, vidējiem rādītājiem un ka tirgus nav izkropļots, uh, nenotiek nekādas tur manipulācijas uh, vai, vai um, iekšā informācijas izmantošana, kas tam vajadzīgs. Lūk, un, um, ja man, mums varētu atņemt tātad remit pilnvaram, es būtu visai priecīgs, bet nu, tā tas ir. Uh, un uh, gal beigās un mēs esam um, parādā patērētāju priekšā. Paldies jums par atbalstu. Iespējams, ka šī pēdējā reize, kad viesojas, varbūt arī nē. Bet katrā ziņā vēlas pateikties arī komisijai, kas bijuši mūsu partneri šajā ekšķēnijā ceļā. Well, thank you for your concluding remarks. Paldies par jūsu noslēgumu komentāriem. Nu, domāju, ka visi mēs apzināmies to apstākli. ka te galu galā ir par sadarbību starp dalību valstīm sastarpējas atslēgumu starp valstīm, starp dienvidiem un uh, ziemeļiem. Nu, Nebūtu nevienmēr gludi. Un arī um, eh, augstvotāšu grupas, kas ne, tātad pārvad, kas nevienmēr tiek efektīvi saslēgt. Augstrāvas saslēgums. Lūk, lai nu kā paldies jums! Paldies par šo diskusiju. Noteikti turpmāk arī atbalstīsim jūsu aģentūru sarunās ar padomu. Tas attiec gan uz budžeta procedūru, atbalstošu finanšu un cilvēku resursu piešķiršanu aģentūrai, gan arī uz gaidāmiem trilogiem atceru regulas pārskatīšanas gaitā. Parlaments pieņems sarunu mandātu, kas nodrošinās spēcīgu relatīvo lomu aģentūrai. Un pēc šiem secinājumiem Vēlos paziņot jums, kolēģi, ka rīta, rīta cēlienā brīd, darba programma ir anulēta. Sanāksme nenotiks. Un mūsu nākamā sanāksme būs pulksten trijos rīt pēcpusdienā no trijiem līdz pus septiņiem. Runāsim par zinātnēm un zinātnēm inovācijām, viedokļu apmaiņu par starptautisko sadarbību, digitālās ietvaru programmas ietvaros, Istra, STS forumu. Tā kā paturiet to prātā, no rīta jums ir eh, brīvas rokas, bet pēcpusdienā no trījiem, tā precīzi no trījiem, turpināsies mūsu darbs. Paldies! Paldies par līdzdalību un visu labu! Thank you very much, Mr. Chairman.